parlamentu priekšā. Priekšādātā kungs, jūs pirmo reizi esat šeit plenārsēdē Eiropas parlamentu priekšā, un tāpēc mēs jums ļausim izteikties varbūt mazliet ilgāk nekā sākotnēji atvēlētās piecas minūtes. Iespējams, ka jūs vēlēsieties minēt arī informāciju par kādiem citiem jautājumiem, par institucionāliem jautājumiem, tagad uzsākot šo sadarbību savu amatu. Un nu, tā tad varbūt 15-20 minūtes, un nu, tās gan nepārsniedziet, lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Priekšādētāji, godātie kolēģi, ar lielu prieku piedalošajās debatēs ar jums. Ne tikai, lai jūs informētu par neformālo valstu un valdību vadītāju sanāksim 11. februārī, kurai nebija nekādu oficiālu secinājumu, bet arī grib izmantot šo iespēju, lai tiktos ar jums, lai satiktos ar jums lūk jau savā paša mandāta sākumā. Tā šī ir mana pirmā oficiālā iespēja informēt jūs par Eiropadomas darbību, arī kas norisināsies martā. Un secinājums jūs saņemsiet līdz līdz aprīļa beigām, kas būs apmēram 5 mēneši pēc tam, kad būšu sācis darboties šajā amatā. Gribu izmantot šo iespēju, lai izklāstītu jums, kā redzu savu lomu, un ļaujiet man pāris minūtes tam arī veltīt. Tā, lai pie šī jautājuma nebūtu jāatgriežas vēlākā laika posmā. Protams, ka vienmēr ir pastāvējusi Eiropadomas prezidentūra Un tā nav, tas, tas nav tas pats, kas Eiropas, pazo, Eiropas Savienības prezidents vai priekšādātājs. Kas tad ir mainījies? Mainījušās ir pavisam nelielas lietas, kas tomēr kopumā nu, var potenciāli nodrošināt uzlabojumus. Nu, pirmām kārtām rodas kontinuitāte, turpināmība Iepriekš prezidentūra nomainījās katru sešus mēnešus, respektīvi ik pēc, ot, ik pēc divām vai trim sanāksmēm. Līdz ar to nebija pārāk liels iespējas izstrādāt ilgtermiņu stratēģijas. Mūsu partneri trešās valstīs jau bija pieraduši, ka viņi katru reizi tiekas ar pilnīgi atšķirīgiem valstu un valdību vadītājiem. Un tagad nodrošināsim turpināmību, un tādā veidā varēsim daudz labāk īstenot attiecības ar trešām valstīm. Otram kārtām šis darbs būs pilna laika darbs. Iepriekšējie priekšsēdētāji vienlaicīgi bija spiesti vadīt arī savas nacionālo valstu valdības. Šis konkrētais mandāts eh, savā vislabākajā izpausmē varēja toreiz eh, nodrošināt to, ka attiecīgais priekšsēdētājs tikai pusi no sava laika veltīja Eiropas Savienības lietām un pārējās pārējo laiku pavadīja dalību valstīs. Bet šie jautājumi ietver arī ārējo Eiropas Savienības pārstāvību un šobrīd Eiropa padomē ir daudz lielāka loma nospēlēt atbilstīgu uh, lomu Eiropas institucionālajā sistēmā. Trešām kārtām nenoliedzams ir fakts, ka valstu un valdību vadītāji izvēlas personu, kas eh, tiek iecelt šajā eh, lomā un nevis, eh, nevis lūkojas uz kādu uh, nejauši izvēlēt personu, kas no tai brīdī ir gadījusies prezidentūras priekšgalā. Tās ir trīs būtiskas pārmaiņas, kas ir ļoti pragmatiski uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo infrastruktūru šajā sistēmā. Tos šīs pārmaiņas ņemot kopā ar faktu, ka Eiropa padome ir kļuvusi par institūciju kā tādu, Eiropas padomē, Eiropa padomē līdz ar to rodas daudz vairāk iespējas izpildīt savus uzdevumus, tai uzticā, kas tai uzticēt saskaņā ar līgumiem respektīvi definējot galvenās, galvenos virziens un prioritātes Eiropas Savienībai. Atsevišķi komentāri ir teikuši, ka, ka tas būs e, ļoti labvēlīgi, iegūmi būs daudz, citi uzskata, ka šādi iegūmi nebūs tik daudz. Daudzi domā, ka varbūt savā ziņā e, mans amats būs tāds kā prezidents Nu, piemēram, līdzīgi kā tas ir Francijā ar prezidenta amatu. Citi savukārt šo amatu skata kā priekšsādātāju amatu, kā tādas personas eh, amatu, kas vienkārši vadīs sanāksmes. Bet eh, realitāte ir tāda, ka tas nav neviens ne otrs. Pilnīgi noteikti neesmu nekāds prezidents. Man nav nekādas izpildu varas eh, atsevišķi no visiem citiem. Nē, valdības pauž savu viedokli, savus nostājas, un te, ja, protams, ir valstu un valdību vadītāji, kas to lem. Tāpat laikā mana loma neaprobežas arī arī tikai ar sēžu vadītāju, ar tā cilvēka lomu, kas tikai dod vārdu vienam vai otram vai teša, trešajam sanāksmē. Mans uzdevums ir sagatavot sanāksmes un pēc tam sekot to secinājumu izpildēji arī ārējā jomā. Nu, piemēram, G20 sanāksmu laikā uh, Mana loma būs radīt tiltu starp iestādēm, starp valstu un valdību vadītājiem, un tas pilnīgi noteikti ir kaut kas vairāk par funkcijām, kas uz tiek uzticēts tikai sanāksmes priekšsēdētājiem. Pastāvīgi priekšsēdētāja loma nodroši, palīdz nodrošināt vispārējo virzienu, ne vairāk, ne mazāk. Kurp tad mēs dodamies? kā īstenot attiecības ar kaimiņiem, kādas ir mūsu galven, kāda ir galvenie mūsu strateģiskie partneri pasaulē, kur vēlamies sev redzēt pēc 10 vai 20 gadiem. Tie ir jautājumi, kas mums ārkārtīgi būtiski. Runājot par manām attiecībām ar Eiropas parlamentu, Lisabonas līgums ļoti skaidri nosaka šīs attiecības. Tas saka, ka man jums jāziņo tikai pēc Eiropadomas sanāksmēm. Tas nozīmē vismaz četras reizes gadā es stāšos jūsu priekšā. Daudzos gados, protams, var gadīties arī papildus sanāksmes, un līdz ar to šis skaits var pieaugt līdz 5, 6, 7 un pat 10. Un līdz ar to domāju, ka diezgan drīz jums varētu jau apnikt uz mani skatīties šeit, jūs zāles priekšā. Es turpināšu stiprināt kontaktus ar citiem parlamentiem, ar jūsu parlamentu politiskajām grupām un visbeidzot, protams, īpaši cieši kontaktus uzturēšu ar Eiropas parlamentu priekšādātāju. Manai lom, manu lomu nevajadzētu jaukt ar komisijas priekšādātāju lomu. Barozo kungs vada izpildu vāru viņu ievēlējis Eiropas parlaments, un viņš arī atskaitās parlamenta priekšā. Viņš iesniedz likumdošanas un budžeta priekšlikumus. Tas, nav, tie, tas nav manos pienākumos. Komisijas priekšādātājiem ir gandrīz intīmas attiecības ar Eiropas parlamentu, ikdienas attiecības eh, ar Eiropas parlamentu par dažādiem budžetu un likumdošanas jautājumiem. Mans uzdevums savukārt ir pārliecināties, ka valstu un valdību vadītāji kopumā spēja vienoties par vispārējiem strateģiskajiem mērķiem gan attiecībā uz iekšējo attīstību, gan arī uz ārējām attiecībām. Ik nedēļas tikšos ar Barozo kungu, un mēs eh, šajās tikšanās reizēs jau esam sapratuši, cik lielā vērā mums jāizvarās no jebkāda veida interešu konflikt, konfliktiem un pārpratumiem. Sabiedrības eh, viedoklis trešās valstīs šobrīd īsti nesaprot, kāda tad ir atšķirības starp komisijas priekšsādātāju un Eiropadomas priekšsādātāju Esmu tomēr pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies šo skaidrību un atšķirību radīt un kā strādājam pareizajā virzienā. Šai kontekstā ļoti svarīgi arī atcerēties, ka Eiropadomas priekšsādātājs nav arī ministru padomas priekšsādātājs. Arī tie ir divi atšķirīgi amati un divas atšķirīgas institūcijas šobrīd. Parastā ministru padoma, jeb Eiropas Savienības eh, padome, ir vēl viens eh, likumdošanas uh, atzars kas turpina rotēt prezidentūras, turpinās rotēt tik pa sešiem mēnešiem starp dalību valstīm. Tikai ārlietu jomā situācija mainīsies, jo izpildvara šeit eh, tiks koordinēta, ka, un tas notiks eh, ar Katrīnas Eštons palīdzību, kas, protams, tagad ir augstā pārstāvja ārlietu politikas jautājumos. Gribu arī teikt viņai ar šo lielu paldies par jau paveikto darbu. Viņai nācies sastapties ar ļoti daudziem izaicinājumiem ārējās politikas un drošības politikas jomās, un domāju, ka viņi ir atbalstījis mūsu atbalstu veidojot ārlietu biroju. Un tā būs mana privilēģija strādāt ar viņu plecu pie pleca un pārstāvēt uh, ārējās attiecībās Eiropas Savienību. Europe pāris vārdos gribēju teikt kaut, arī kaut ko nedaudz par Eiropadomu kā tādu. Pirmā, neforma, pirmā formālā oficiālā sanāksme šajā konfigurācijā notiks nākamā mēneša beigās. Un tomēr mums jau bija ļoti informatīva neoficiālā sanāksme, kurā tikās valstu un valdību vadītāji apmēram, nu, pavisam netālu no šejienes Solvei ēkā. Vai nu tāpēc, ka bijām šajā bi bibliotēkas ēkā, vai tāpēc, ka jutāmies tik to parlamentam, tad sarunas, eh, sarunas izvērsās ļoti auglības. Kā jau teicu, nevaru sniegt jums nekādus oficiālus secinājumus no šīs neoficiālās sanāksmes. Lielākais, ko var jums pastāstīt, ir tas, ka mani personīgie secinājumi šo diskusiju rezultātā bija tādi, un to izklāsīja arī savā vēstulē, eh, kas, kā zinu, ir arī izplatīta parlamentā tāda, ka sarunas bija veiksmīgas. Mans, mans mērķis bija sagatavoties turpmākajām apspriedēm par to, kā uzlabot Eiropas ekonomisko situāciju. Tajā brīdī, kad mēs iziesim no šīs akūtās ekonomiskās krīzes, šajā saistībā mums jāskatās uz mērķiem un jābūt ambicioziem saņemam ļoti liederīgu dokumentu no e, komisijas priekšādātāja Barozo šai sakarā, bet mums jādomā arī par to, kā uzlabot pārvaldību par visiem šiem jautājumiem. Kā mēs pārvaldīsim integrētu Eiropas ekonomiku? Tas ir e pasaules lielākais vienotais tirgus, un tas mums jādara tā, lai uzlabotu ekonomisko situāciju, kas šobrīd ir viens no centrālākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Mūsu sākotnējā viedokļa apmaiņā par šo jautājumu skatījāmies arī uz to, kā noteikt mērķus, kā šos mērķus sasniegt, kā izvērtēt rezultātus. Lielā mērā tas saistīts ar koordināciju. Koordināciju starp nacionālajām kompetencēm un pilnvērtīgu Eiropas Savienības instrumentu izmantošanu. Un tāpēc tas ir uzdevums, par ko galvenokārt atbildīgi ir tieši Eiropa padome. Arī šajā sanāksmē visi Eiropadomas locekļi piekrita, ka mums nepieciešams uzlabot un vairāk fokusēt ekonomisko koordināciju Eiropas Savienībā. Tas attiec gan uz makroekonomikas politiku, gan eirozonā, gan vispār, gan arī uz mikroekonomikas jomu. Ļoti daudz no šiem jautājumiem bija augstākā mērā tehniski, bet nu ļaujiet man jūs sniegt kaut tikai nelielu ideju par to, kā vēlamies apkopot visus šos ekonomikas mērķus un rādītājus. Nu, varu to izteikt, tamēram, četros uh, priekšlikumos. Šiem mērķiem pirmām kārtām jābūt kvantificējumiem, un tiem jāsadalās tālāk nacionālos apakšmērķos kas, piemēram, būtu pēc tam tiktu sadalīts zināmās skalās. skalās. Tālāk Eiropadomas locekļi gatavi uzņemties lielāku atbildību kopējā Eiropas stratēģijā izaugsmai un nodarbinātībai. Uh, Šāda personīga iesaistīšanās ir augstākā mērā nepieciešama. Mums ir jāpāriet no rekomendācijām, ko tikai rakstam uz papīra, uz patiešām reālu apņemšanos. Un es priecējos redzēt šo ambīciju līmeni savos kolēģos. Vienalga, vai mēs to saucam par uzlabotu koordināciju, par labāku pārvaldību, vai varbūt par ekonomisko pārvaldību Galvenais ir tas, ka visām līdzdarbojušamies pusēm ir jāpauž apņēmība un saistības. Turklāt mums bija arī diskusijas par to, kā vislabāk īstenot Eiropas rīcību un rekonstrukcijas palīdzību. Arī šeit centāmies ņemt vērā uh, līguma 214. pantā noteikto. Bija diskusijas arī par to, kā Eiropai vajadzētu strateģiski rēģēt uz Kopenhāgenes konferences par klimatu pārmaiņām. Uh, Un par to, par to arī runāsim tālākajā Eiropadomas sanāksmē. Nu, un, protams, sekoja arī diskusijas par situāciju Grieķijā. Man, es uzņēmos pārliecināties par to, ka šīs diskusijas norikās, norisinājās Eiropas Savienības institucionālajā sistēmā un nevis ārpus tās. Uh, Vienošanās, pie kā nonācām, guva atbalstu visās 27 dalībvalstīs. Visi valsts un valdību vadītāji mani atbalstīja. To atbalstīja Eiropas komisijas priekšādātājs un Eiropas centrālās bankas vadītājs šī vienošanās, šī vienotība, manuprāt, bija izcila. Visas puses bija gatavs uzņemties atbildību Un tas varēs ļaut Grieķijai samazināt deficītu mūsu paustās solidaritātes rezultātā. Ar nepacietību gaidu dzirde, uzklausīt jūsu viedokli par visiem šiem jautājumiem. Tostarp arī jūsu viedokli par to, kā mums risināt visus šos izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā. Priekšādātāja kungas godātie kolēģi, var jums apliecināt, ka man ir viens vispārējs mērķis, kas tā visam pāri, un tas ir tāds, ka mums jāpārliecinās, ka Eiropas Savienība ir iekšēji pietiekami stipra, lai tā spēj saglabāt savu ekonomisko modeli, un lai tā ir pietiekami stipra arī ārēji, lai aizsargātu savus vērtības un varētu projicēt, projicēt savus uh, centienus. Mums jāpārliecinās, ka iestādes strādā kopīgi, uh, eh, plecu pie pleca, lai šos mērķus arī sasniegtu. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący Rady Eiropas. Paldies, uh, Eiropas Savienības padomes priekšsēdētājam. Tagad vārds Eiropas komisijas priekšsēdētājiem Žoze Emanuēlam Barozu. Mr. President, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Vispirms es vēlētos sveikt uh, prezidentu Van Rompuju. Uh, par ļoti labi organizēto pirmo neformālo Eiropadomu sēdi viņa vadībā pēc uh, šī paziņojuma par uh, Grieķiju uh, ir jāapspriež arī um, stratēģija 2020 par Eiropas Savienības attīstību mums ir jāsaskarās ar izaicinājumiem, un uzdevumiem, un komisija publicēs atbilstošu dokumentu nākošu trešdien. Līdz krīzei Eiropas Savienība virzījās uz priekšu, bija 18 miljoni jaunu darba vietu, attīstījās binēs vide, bet finanšu krīze to visu aizslaucīja prom, un tā ir ietekmējusi daudzas uh, jomas. IKP ir pazeminājies par 4%, bezdarbs sasniedzis 10%. Uh, tas rada draudus mūsu sabiedrību labklājībai. Tā pašā laikā mums jāsaskaras arī ar uh, novec iedzīvotāju novecošanos, ar darba ražīgumā, eh, nepietiekamu pieaugumu un eh, nepieciešamību veikt attīstību un pētījumu. Bet visi, bet mums ir bijusi vienotība Eiropas Savienībā, un tas bija liels pluss krīzes laikā. Tagad Eiropas Savienība atrodas ļoti svarīgas izvēles priekšā, kas ir izšķirīga nākotnes paudzēm. Mēs vairs uh, nevaram atgriezties pagātnē. Viens variants ir kop, mazākais kopsaucējs, mazas uh, pārmaiņas, bet līdz ar to mēs nespēsim atgūt krīzē zaudēto. Uh, Līdz ar to Eiropa nonāks otršķirīgā vietā jaunajā pasaules kārtībā. Es domāju, ka mums ir jābūt daudz apņēmīgākiem un ambiciozākiem. Mums ir jāspēj radīt tūkstošiem miljoniem darba vietu un jāceļ mūsu konkurētspēja, bet to var paveikt uh, nevar paveikt ar mazām pārmaiņām, ar parasto darba kārtību. Tā mēs nespēsim nosargāt mūsu sociālo modeli. Gluži pretēji šis sociālais modelis tiks apdraudēts, ja mēs nepārmaiņām pielāgosimies uh, jaunajai globālai kārtībai. Lai to visu panāktu, mums ir jāstarbojas kopīgiem spēkiem. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības institūcijas, iesaistītās, ieinteresētās puses, lai visa sabiedrība aktīvi iesaistītos šajā darbā, un mums ir nepieciešams Eiropas parlamenta atbalsts izstrādājot šo stratēģiju un par to informējot sabiedrību Nākošnedēļ komisija informēs par šīs stratēģijas pamat elementiem, kas tiks ierosināti Eiropas Savienības institūcijām. Trīs elementi būs vieda, iet iekļaujoša un ilgtspējīga attīstība. Mums ir jābalstās uz zināšanām un inovācijām, kas radīs nākotnes prasmes, tehnoloģijas un darba vietas. Mums ir jārada jaunas darba vietas, mums ir jāveido veselīgas, labklājīgas sabiedrības, kurās katrs atrod savu vietu. Mums ir jāvēršās pret nabadzību, radot cilvēkiem iespēju strādāt, dodot viņiem zināšanas un prasmes. Un uz šiem jautājumiem mums ir eh, visiem kopīgi jādod atbildi. Un šai ekonomikai, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, mums ir jāsaprot nākotnes problēmas un uh, pirmām kārtām klimata pārmaiņas, tas, ka uh, ir uh, jādomā par resursu izmantošanu, jārada labvēlīgas investīcijas iespējas, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, lai mēs varētu konkurēt uh, globālajā tirgu bet tas, ka mēs eh, šos mērķus vēl neesam spējuši īstenot, eh, liecina par to, ka ir nepieciešams radikāls pārmaiņas. Mums ir eh, mēs zinām, kas ir nepieciešams, bet mums ir jānoskaidro, kā to panākt. Šai stratēģijai ir jābūt visaptverošai, kas ļautu uh, Uh, nevis vienkārši tā, katram darīt tādus mazus patīkams darbus un atstāt tos grūtos uzdevumus citiem, bet tā to nevar. Bet ir, piemēram, nav vēl pabeigta iekšējā tirgus veidošana par um, tāpat uh, valsts finanses saskars ar lielu spiedienu. Otrakārt, šajā stratēģijā ir jāiesaista visas sabiedrības daļas. Mēs negūsim panākumus nākotnē, ja tas tiks panākts ar sociālo konfliktu starpniecību. Mums ir jārada jauna pieeja darba vietu radīšanā un cīņā pret nabadzību. Un arī tādēļ mēs uh, vēlamies reformēt finanšu tirgus. Mums ir nepieciešams stingrs finanšu sektors, kas spēj finansēt ekonomikas attīstību un arī valdības atbalstīja finanšu sektoru grūtā brīdī. Tādēļ mums ir arī nepieciešams veidot efektīvu uzraudzības sistēmu Eiropas Savienības līmenī. Mēs nevaram sajaukt vispārēju vīziju par Eiropas ekonomikas attīstību un to, kādi pienākumi katram ir jāpilda. Mums ir jāskatās, kādu pievienoto vērtību Eiropa kopumā var dot globalizācijas laikmetā, kad jāved sarunas ar ASV, Ķīnu un Krieviju un citiem, tad kopīga pieeja var dot pievienoto vērtību, kā piemēram G20, kas uh, notika Francijas prezidentūras laikā, kad Francija un arī es mēs piedāvājām ASV organizēt šādus samitus, un tas pierādīja, ka tad, ja mēs rīkojamies kopīgiem spēkiem, mēs varam panākt vairāk. Nav jēgas atzīt savstarpējo atkarību pasaules mērogā un atteikties tādu atzīt Eiropas mērogā. Daudz, kas ir, protams, jādara starptautiskā mērogā, ir arī dalību valstu atbildība un to mēs sagaidām uh, no valdībām, lai tās uzņem šo atbildību. Bet mēs arī sagaidām no valdībām, lai tās īstenot Eiropas pieju. Lai nevis uh, atprasīt savus pilnvarus no Briseles, bet gan, uh, lai varētu īstenot uh, reformas sabiedrībā, kas vērsts uz uh, tās uzplaukumu un labklājību. Mums ir jāstrādā kopā līdz plecu pie pleca, nevis vienām pret otru. Katram ir jāuzņemas sava atbildība, ir nepieciešama stingra koordinācija ekonomikas līmenī. Eiro padome es konstatēju, ka uh, tiek apzinātas problēmas. Es varu salīdzināt, kādas bija diskusijas tagad un pirms pieciem gadiem, kad bija runa par Lisabonas stratēģiju. Un es godīgi un atklāti varu paziņot, ka bija eh, jūtama daudz lielāka izpratne par nepieciešamību strādāt kopā un arī par to, ka Eiropas Savienībai uh, nāk saskarties arī ar ārējiem faktoriem. Uh, un tādēļ ir nepieciešama cieša koordinācija un efektīva Eiropas pārvaldības sistēma. Tāpat mums ir skaidri jādefinē, kā, ko mēs vēlamies sasniegt. Konkrēti projekti, piemēram, inovāciju plāns, uh, atbilstoša industriālā programma, di digitālā darba kārtība, zaļās tehnoloģijas, uh, konkrēti pasākumi cīņai pret nabadzību. Šie projekti dod pievienoto vērtību un tām ir, tiem ir liela ietekme. Tie parāda, ka Eiropa ir daļa no risinājuma un ka mēs ne tikai runājam, bet arī rīkojamies. Un nobeigumā es gribētu aicināt Eiropas parlamentu paust savu stingru atbalstu šiem projektiem gan kā likumdevējiem, gan kā uh, budžeta institucijiem institūcijai, gan arī kā koordinatoram Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. Teraz mówcy w imieniu grup politycznych. Lielas paldies. Tagad uh, uzstāsies politisko grupu līderi. Pirmais uzstāsies Tautas partijas grupas vadītājs Žozefs Dols. Lūdzu priekšsēdētājs kung, priekšsēdētāja kungs, padomes priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja kungs, kolēģi. 11. februāra um, galotņu tikšanās bija pirmā, ko vadīja Van Rompuy kungs, kurš šoreiz pirmoreiz uzstājas Eiropas parlaments plenārsēdē. Mēs no jums daudz ko sagaidām no jūsu pozitīvās un pragmatiskās pieejas, ko jūs paužat šo kopš stāšanās amatā un kas arī tika konstat, bija konstatējams uh, šajā pirmajā galotņu sanāksmē. Bet es, uh, uh, jums ir arī jāsaprot, ka kopš Lisabonas līgums spēkā stāšanās jūsu uh, attiecības ar mums ir mainījušās. Tā ir paritāte ne tikai juridiski, bet arī politiski. Un tagad es atgriežos pie 11. februāra debašu būtības un par 2020. gada stratēģiju, bet arī pie eiro un finanšu un ekonomiskās politikas, jo spekulācija pret Grieķu, Grieķijas parādiem un eiro pārsteidza uh, Uh, solvē bibliotekas viesus. Vai eiro vājināšanās ir tikai saistīts ar Grieķijas krīzi, vai arī uh, pret to vēršas tie, kas uh, nelabvēlīgi noskaņoti pret eiro spēcīgām pozīcijām un dalību valstīm? Un uh, jautājums, kā mums rīkoties? Uh, Uh, Grieķijas gadījumā, vai ir palīdz, cerā, paredzēts kaut ko darīt arī tām citām valstīm, kuras tagad varētu būt apdraudētas. Ja mēs īstenojam šīs solidaritātes pasākums, kas tika apstiprināti 11. februārī, man ir šaubas, vai mēs tiešām adekvāti reaģējam uz šo situāciju. Grieķijas trauksmes gadījums parāda, ka mums ir jāpieņem stingri lēmumi un jānodrošina eiro stabilitāte. Protams, mēs daudz runājam par ekonomisko pārvaldību un monetāro pārvaldību, bet mēs varētu darīt daudz vienkāršāk un rīkoties daudz efektīvāk, izveidojot reālu budžeta koordināciju Eirozonā. Bijušais Francijas premjerministrs Eduards Baladurs atzina arī uh, Eh, ka ir nepieciešams ierobežot suverenitāti, un tas Francijai, protams, ir grūti panākt, bet uh, ierosināts ir apstiprināt dalību valstu Eirozonas dalību valstu budžetus pirms vēl tiek iesniegti parlamentā. Es aicinātu arī jūs izvērtēt un analizēt šādus priekšlikumus eirozonas valstīm līdz ar to būtu daudz lielākas manevrēšanas iespējas un ietekme, un tas ļautu arī ietekmēt eh, jauno pasaules eh, kārtību eh, šajā jomā. Tas pastiprinātu Eiropas lomu starptautiskajās finanšu institūcijās, kur Eiropa būtu jārunā vienā vārdā, vienā balsī. Uh, piemēram, eh, Startautiskajā valūtas fondā balstiesības tiek aprēķinātas pēc ekonomiskās ietekmes. Šeit ASV ir 16%, eh, Japānai 6%, Ķīnai 3,6%, bet Eiropas Savienībā ir 18,49%. Bet ja mēs būtu vienoti, tad mums uh, būtu 32% balsu, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā ASV. Tāda ir reālā spēku attiecība pasaulē, bet tā kā Eiropa joprojām ir sašķelta, tā nespēja iet īstenot visu savu ietekmi. Vai tas ir pieņemams, tā, šāda situācija? Eiropas Tautas partijas grupa uzskata, ka tā tas nav pieņemams. Un tādēļ, Van Rompuja kungs, es domāju, ka Eirozonas valstī ir jāatver acis uz reālo situāciju un jāizdara secinājumi. Un to uh, spiedīs darīt arī reālā situācija agrāk vai vēlāk. Nevajag turēties pie ekonomiskās suverenitātes šķietu, šķituma, bet rīkoties. Paldies par uzmanību. Mister... Liels paldies! Paldies priekšsēdētāju kungam! Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstāsies Stīvens Hjūs. Lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs un prezidentu kungi. Protams, jāņem vērā, ka apmēram 7 miljoni cilvēku ir zaudējuši darbu Eiropas Savienībā, ņemot vērā finanšu un ekonomisko krīzi. Un izskatās, ka drīzumā šis skaitlis varētu sasniegt pat 25 miljonu skaitli. Protams, mums ir jāatgūstās, mūsu ekonomikai ir jāatgūstās, jāņem vērā, ka tas, kas tika uzcelts 90. gados, ir eh, sabrucis eh, mazāk nekā divu gadu laikā. Un Es domāju, visa sistēma ir vienkārši sagruvusi. Mūsu ekonomiskā sistēma ir ļoti vāja, daudzi cilvēki vispār ir zaudējuši cerību, viņi neredz nekādas atgūšanās iespējas. Un, protams, jāņem vērā, ka tas vēl vairāk paplašina sabiedrībā esošo plaisu. Ir nepieciešama solidaritāte visā Eiropas Savienībā un pagaidām šie noteikumi tikai nāk par labu spekulācijām, nevis uh, cilvēkiem, reāliem pilsoņiem. Jāņem vērā, ka lēmumi, kas ir pieņemti, ir politiski vāji mērķi, un tāda ir arī to īstenošana. Mums jādomā par savu nākotni Eiropas Savienībai, savas ekonomiskās un sociālās attīstības modelis ir jāgarantē. Barozo kungs, varbūt, ka vajadzētu pavaicāt, ko jūs vēlties saskatīt, kādai jābūt Eiropai 2020. gadā, bet varbūt, ka mums vajadzētu padomāt par tuvāku nākotni, ja mēs runājam par tik tāliem laikiem, mēs īstenībā neņemam vērā to cilvēku rūpes, kas ir nobežījušies par to, kas notiek rītdien kas notiks rīt ar manu darbu, vai es vispār varēšu nodrošināt savu nākotni. Uh, Var, rītdien es došos atpakaļ uz savu reģionu un teikšu, ka mums ir 2020. gada darba kārtība un vai tad tas kaut kādā veidā atspēkos, izgaisinās viņu bāžas. Man ir viņiem jādod konkrētas atbildes, proti, ka radīsies jaunas darba vietas, tās būs pieklājīgas darba vietas ar pieklājīgu atalgojumu. Ja mēs runājam par ilgspēju, par vidēja un ilga termiņa darba kārtību, tur ir runāts par valsts finansējumu. 2011. gadā dalību valstīm ir jāsaka, jāsāk konsolidācija, lai eh, samazinātu valsts deficītu, lai noturētu to vismaz 3% robežās. Bet jāņem vērā, ka šie skaitļi diemžēl turpinās celties un valsts būs pārāk vājas, lai kaut kā samazinātu bezdarba rādītājs. Jāņem vērā, ka pilsoņiem ir jāatrodas mūsu politiskās eh, darba kārtības galvgalī un tikai tā mēs varēsim cīnīties pret krīzi. Barozo kungs, eh, Van Rompē kungs, es domāju, vajadzētu padomāt arī par tā saukto exit stratēģiju, proti par uh, atbalsts sniegšanas beigšanu konkrētā brīdī. Ir jādomā arī par mūsu galvenajām pamatvērtībām un, protams, tas viss ir jāapvieno arī ar sociālajām un ekonomiskajām politikas vadlīnijām. Ja mēs runājam par konsolidāciju, ir jāuzlabo investīcijas gan valsts, gan privātajā sektorā, izglītībā, veselības aprūpē, un, protams, to var uh, darīt, bet ir, protams, jāpadomā arī par draudzīgāku nodokļu sistēmu. Es domāju, to visu neizpildot, atgūšanās no šīs krīzes būs ārkārtīgi grūta nu, gandrīz vai neiespējama, ārkārtīgi nereāla, un daudz cilvēks tagad ir zaudējuši darbu, kļūst par ilglaicīgiem bezdarbniekiem. Mums ir kaut kas jādara, mums ir jāparūpējas, lai arī vienotais tirgus beidzot tiktu pilnveidots, kļūtu par neatņemamu 2020. gada stratēģiju. Mums makroekonomiskās politikas darba kārtība ir jāpieno struktūrālajām politikas vadlīnijām, jādomā par vidi, par ekonomiku un jārada vismaz viens miljons jaunu darba vietu līdz 2015 gadam, it sevišķi tā sauktajā zaļajā ekonomikā. Padomē ir jāizstrādā jauni piedāvājumi, jauni mērķi, kas varētu būt šīs stratēģijas kodols. Mums ir jāiedzīvina arī stabilitātes un izaugsmas pakta galvenie principi, jānodrošina fiskālā konsolidācija dalību valstīs un, protams, arī jāpadomā par uh, valsts izdevumiem. Ir eh, jāiegulda vairāk naudas ekonomikas un sociālajās politikās. Protams, ir jāuzlabo situācija Eirozonā un arī ir jāievieš efektīva kontrola. Mēs uh, sniedzam pilnvaras. Uh, padomas prezidentam, lai varētu kopīgi ar komisiju radīt pietiekam ambiciozu plānu par ekonomisko pārvaldību, un šim plānam ir eh, jānāk klajā jau 2010. gadā. Van Rompēja kungs, Barozo kungs, mums ir jāmaina savs domāšanas veids, ja mēs vēlamies gūt mācību no pašreizējās krīzes, un tas jādara pēc iespējas ātrāk. Šī ir mūsu iespēja pietuvināt Eiropu cilvēkiem, nevis domāt tikai par tirgu attīstību. Un 2020. gada stratēģija ir veltīta cilvēkiem, cilvēkiem un darba vietām. Vismaz tā tam ir jābūt, un mums jāpiedāvā labas, pieklājīgas darba vietas, un jums ir jādara pilnīgi viss, kas ir jūsu spēkos, lai cilvēki patiešām būtu Eiropas vidū, Eiropas sirdū. Paldies, paldies Hjūza kungam par viņa runu, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, demokrātu un liberāļu grupas vārdā runās Gīsverhofstāts lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Good, uh... Sākumā runāšu par pašu akūtāko šīs dienas problēmu. Protams, mēs varam runāt par 2020. gadu, bet mums ir daudz akūtāks problēmas. Eirozona un Grieķija. Mums beidzot ir jārūt kaut kādu risinājumu šajā kontekstā. Priekšsēdētāji kungs mums noteikti e, kā parlamentam ir jāuzņems iniciatīva tieši šajā jomā. Mums ir jānosaka, kas tad īsti notika Grieķijā. Mēs esam saņēmuši pretrunīgu informāciju. Grieķija apgalvo, ka Eiropas Savienībai ir sniegus pilnīgi visu informāciju, ko tā pieprasīja. Šo informāciju ir saņēmušas arī institūcijas. Bet uh, Eurostat un komisija saka, nē, mēs nesaņēmām visu nepieciešamo informāciju. Dati nebija precīzi. Investīcija bankas, Deutsche Bank, Goldman Sachs eh, saka, ka īstenībā. Uh, Grieķijas gadījumā nu, viņu vainas nasta nemaz nav tik smaga, kā tā tiek iztēlota. Mums vajadzētu organizēt darbu pēc iespējas ātrāk, ir jāuzklājas visas iesaistītās puses, kas tad īsti ir noticis kas ir noticis Grieķijā. Mēs, protams, varam runāt par dažādiem līdzekļiem, par iespējām griezties tiesā, bet Eiropas Savienībā mēs precīzi nezinām, kas tur tad ir noticis. Kas notika 2008, kas notika 2009 gadā, nu mums ir tāds nelabs aizdomas runājot par Grieķiju. Un tieši tādēļ visas ieinteresētās puses ir jāsavad, jāno, jāatved pie viena saruna galda. Priekšsēdētāji kungs. Tāpat mums ir jācīnās pret, pret Grieķijas parādiem. Man ir viens labs risinājums. Vakardien es izlasīju Financial Times Sorosa kunga rakstu. Pirms tam arī Joška Fišers bija uzrakstījis rakstu, un viņi pateica to, kas daudziem cilvēkiem īstenībā ir prātā. Tātad labākais risinājums, lai Grieķijai palīdzētu izkļūt no parādiem, ir Eiropas risinājums. Tātad uh, uh, SVF un uh, izsniedzot obligācijas uh, varēs uh, ļaut risināt šo situāciju un tas nekādā veidā neietekmēs mūsu nodokļu maksātājus. Mums ir jāpieprasa komisijai un padomai uh, palauzīt galvas tieši par šo iespēju. Jādomā gan par nacionālajām interesēm, par dalību valstu interesēm un, protams, dalību valsts varētu arī uh, iepazīties ar šādu iespēju. Un visbeidzot, priekšā tādā kungs. Es domāju, ka e, šajās debatēs viens no galvenajiem akcentiem ir, ko darīt 2020. gadā. Grieķija ir ļoti labs piemērs, tāds krestomātisks piemērs, kur Lisabonas stratēģija nogāja greizi, tā bija pārāk vāja. Uh, Un, piemēram, plaisa starp Grieķijas un Vācijas ekonomiku pēdējo gadu laikā paplašinājās. Tā nekad nekļūma mazāk pēc Lisabonas stratēģijas un nevienā citā brīdī arī nē. Tātad padomei un komisijai ir jāatzīst, ka atklātā koordinācijas metode nebija laba, tā bija aplama, tā bija pārāk vāja. Mums ir nepieciešams izsmalcinātāks, gudrāks instruments Eiropas Savienībā un šis instruments varētu būt ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienības robežās. Barozo kungs, es ceru, ka pēc dažām dienām, nu tā tad jau marta sākumā, ja es nemaldos 3. martā, jūs piedāvāsiet attiecīgu dokumentu un tajā būs labāka stratēģija, uzlabot stratēģija. Es nezinu, vai eh, šis darbs jau noslēdzās vai eh, neformālajā samitā jūs par to spriedāt, bet eh, joprojām te ir tāda starpvaldību atklātā koordinācijas metodas. Nu, viņi kaut ko padara, varbūt nedaudz ātrāk, varbūt nedaudz labāk, bet galu galā galā viss atdūras pret šo atklāto koordinācijas metodi. Ko mēs no jums pieprasām? Uzņemieties vadību ekonomikas politikā un ekonomikas pārvaldībā un piedāvājiet mums konkrētu labu priekšlikumu, lai būtu ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienības teritorijā. Tās ir pilnības aplamības, ka mums ir ekon, uh, ekonomikas un monetārā savienība, bet nav ekonomikas un sociālā savienība no otras puses. Un Grieķijas problēmas ir tās pilgtākais piemērs piemērs. Dārgie kolēģi, es domāju, ir pienācis īstais brīdis, lai sagaidītu labus priekšlikumus no Eiropas komisijas. Un tad es ceru, ka 3. martā jūs būsiet tik tālu, lai piedāvātu mums labākus, ambiciozākus mērķus un neformālā samita secinājumus, jo pašreizējie man lika vilkties. Liels paldies, turpin priekšsēdētājs! Vai jūs vēlatos atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kas tika uzdots? Jā. E, viens kolēģis ir pacēlis zilo kartīti un vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu. Verhofstadta kungs, vai jūs vēlties pateikt, ka tās valstis, kas neatrodas eirozonā, varētu. Meeting varētu izglābt tās valstis, kas atrodas Eirozonā. Vai tas ir jūsu priekšlikums? Verhofstāta kungs runā no vietas bez mikrofona, diemžēl viņa atbild nav dzirdama. Sorry. Maybe it shall be. Varbūt mēs varētu drīz palīdzēt Lielbritānijai, jo Lielbritānijas valsts deficīts ir pat augstāks nekā Grieķijas deficīts. Nu, varbūt mēs šeit kaut ko varētu darīt lietas labā. Paldies! 12,9% uh, uh, no IKP, ja es nemaldos, tas ir jūsu deficīts. Tātad, uh, kam vajadzētu būt mūsu interešu degpunktā? Tātad ir jābūt uzticamai stratēģijai Eirozonas ietvaros un arī ārpus tās. Un es ceru, ka rīt vai varbūt parīt Eh, mēs arī varēsim palīdzēt Eirozonas valstīm. Paldies! Paldies! Tagad uzstājas Rebeka Harmsas kundzes zaļo un Eiropas brīvās alianses eh, grupas vārdā. Rebeka Harmsas kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, paldies, Buzika kungs, eh, prezidentu kungi. Es ceru, ka Britu, Lielbritānijā ir diezgan laba audzināšana un, dārgie Britu kolēģi, man tagad atļaus izteikties. Es gribēju runāt par 2020. gada stratēģiju, bet īstenībā tagad man ir jārunā par Grieķiju, arī ņemot vērā kolēģi iejaukšanos tur no labās šīs uh, mājas, šī nama puses īstenībā tas, uh, ko mēs uh, nevēlamies panākt šajās diskusijās, ir tas, ka mēs izveidotu pret Grieķiju vērstu attieksmi, nacionālistisku vai antieiropeisku attieksmi. Es uzskatu, ka tas, ko piedzīvo Grieķija, Proti krīzes laikos bieži vien ir jāpaveic vairāk nekā treknajos gados, tātad tas ļoti skaidri norāda uz tām kļūdām, kas ir tikušas pieļautas jau senāk. Es vēlējos uzsvērt Ferhofštāta kunga teikto. Ja mēs nevēlamies, lai te tagad rastos tāda pret Eiropu vērsta gaisotne, mums vajadzētu saprast, kam Briselē ir jāuzņemas atbildība, ka tik ilgā laika posmā iespējams protams, jau strādājot pie monetārās savienības izveides, Grieķijā viņi varēja slēpt faktus un skaitļus. Barozo kungs, jums ir jāuzņems savā atbildības daļa. Jums ir tieši jāatklāj, kas šeit ir pazudis, kāda informācija mums nav sniegta. Īstenībā mēs tikai tagad redzam aizberga redzamo daļu, bet visu lielo milzīgo apakšu mēs neredzam attiecībā uz jūsu atbildību. Tālāk par Grieķiju runājot tās diskusijas, kas notiek Eirozonā, tagad norisinās vairāk tādā draudzīgā gaisotnē, bet dažreiz mums ir jābūt stingriem un nepiekāpīgiem. Protams, ir jāizrāda arī Eiropas solidaritāti, tā jākļūst par reālu parādību, bet es. Uh, vēlējos pateikt, ka Grieķiem arī pašiem kaut kas ir jādara. E, valsts sektors, kas tur īsti notiek, ja es ticu tam, ko saka Grieķi, tad 25% no visiem valsts iedzīvotājiem strādā valsts sektorā. Nu, tur kaut kas nav īsti kārtībā, ir nepieciešams reformas. Protams, mums ir kaut kas jāmaina, mums ir kaut kas jāmaina arī ņemot vērā gan ieņēmums, gan izdevums publiskajā sektorā. Papandreo autoru savu domu par nodokļu deklarācijām, tātad tiem cilvēkiem, kas eh, ļu, eh, pelna ļoti daudz valsts sektorā, viņš teica, ka viņiem ir rūpīgi jāizpilda nodokļu deklarācijas, tam ir jākļūst par saistošu pienākumu, un man šķiet šī doma nav nemaz tik aplama. Un tad mēs varētu arī uzzināt, kā uzlabot situāciju ieņēmumu jomā, kā padarīt šo eh, nodokļu politiku caurskatāmāku, jo es domāju, ka nodokļu nodokļi, kas tur tagad eh, notiek finanšu sistēmā, tur ir vienkārši mm, eh, liels absurds un jūceklis. Tālāk par 2020. gada stratēģiju tikai viens teikums. Barozo kungs, jūs nekādā veidā nerunājāt par to, kādēļ Lisabons stratēģija cieta neveiksmi. Un tas, ka jūs izvairāties no vērtējuma, no Lisabons stratēģijas vērtējuma, eh, tas mums liek domāt par tādām sliktām prognozēm arī nākotnē, jo es domāju, jā, šī jaunā stratēģija varbūt nav slikta, runātā izslēdz mikrofonu. Uh, darbie kolēģi, darbie kolēģi, lūdzu ievērojiet sev atvēlēto laiku. Un e, mums patiešām ir jābeidz šī uh, plenāra sesija laikā un Kīrho kungs. Uh, first... Priekšsēdētāji kungi, pirmām kārtām vēlējos pateikties Verhofštāta kungam par to, ka viņš mums uh, ļoti skaidri norādījis to, kādas neveiksmes ekonomikas jomā esam cietuši Lielbritānijā. Un es domāju, ka nākamajās vēlēšanās mēs to ņemsim vērā. Pat pirms pašreizējās ekonomiskās krīzes ļoti daudzas tautsaimniecības zaudēja pamatu zem kājām Eiropas. Eiropas Savienībā. Bezdarba rādītāji tikai pieauga, samazinājās uh, tirzniecība, samazinājās eksports uz ārvalstīm. Protams, bija Lisabonas stratēģija. Es negribētu uh, kaut ko tagad eh, vainot vai norādīt uz vainīgiem ar pirkstu, bet mēs nebijām pieņē, pietiekam apņēmīgi iztenot Lisabonas stratēģiju. Es biju ļoti priecīgs, ka tieši man politiskā grupa izstrādāja priekšlikums, kas varētu garantēt progresu. Mums jāpadomā par to, ka valdības nerada uh, produktīvus dzīves standartus, produktīvas darba vietas. Nē, mums ir jāuzlabo uzņēmēja darbības gaisotni visā Eiropas Savienībā. Dalība valsts, protams, ir jāatbalsta, mums ir jāmazina tas sloks, kas joprojām gulst uz to pleciem. Mēs nevaram sagaidīt dinamisku ekonomikas attīstību, ja mēs nepie ja mēs uzliekam uz uh, darba vietu radītājiem, uz uzņēmumu pleciem vēl lielāku nodokļu un birokrātisko slogu, ir jāiegulda vairāk naudas gan akadēmiskajā, gan profesionālā izglītībā, kā Barozo kungs to nu pat minēja. Mums ir arī jāpārskat, jāreformē iekšējais tirgus un jāpadomā par jauniem lauciņiem, ko mēs šajā kontekstā varētu uh, apgūt. Spēcīgākie ekonomiskie spēki pasaulē tādi ir bijuši trīs gadsimtu garumā. Mums ir jāturpina jāskan šis veiksmes stāsts, jārūpējas par solidaritāti, demokrātiju un izaugsmu nākotnē. Protams, jāņem vērā, ka ekonomiskais spēks tagad ir pārzies uz tādām valstīm, kur bieži vien ir nedemokrātiskas valdības, un tur viņi rūpējas tikai par kapitālismu, jo, piemēram, viņi galvenokārt domā tikai par pēļņu, nevis par tādu godīgu un demokrātisku kapitālismu. Mēs zinām, ar kādiem riskiem tas ir saistīts. Mūsu pilsoņi vēlas, lai 2020. gada programma varētu paaugstināt viņu viņu dzīves standartus un radīt jaunas darba vietas. 2020. gada programma mums iezīmē ceļu uz spēcīgāku ekonomisko nākotni eh, visā pasaulē. Paldies, paldies! Un tagad eh, goe un eh, apvienoto Ziemeļu kreiso vārdā uzstāsies Lotārs Biskī. Paldies! nu, draugi iepazīst nelaimē, eh, tā saka sakām vārds. Div, ir 27 valdības visā Eiropas Savienībā, un katra tagad mēģina sēgu pārvilkt tikai uz savu pusi, glābjot savus bankas un uzņēmumus. Protams, līdz ar to valstis, katra individuālā valsts nonāk lielākos parādos. Tagad eh, cilvēki tiek atlaist no darba, viņiem tiek pazemināts algas, protams, viss tā skaisti efēmistiski eh, apraksta, kā darba papildu izmaksu samazināšanu un tā tālāk eh, glābjot bankas, tika veiktas spekulācijas un tādā veidā tika ietekmēti arī valstu budžeti. Bankas īstenībā ir pavirzījājušās tālāk par valdībām, jo bija mm, glābtas daudz bankas, piemēram, Vācijā tas izmaksāja vairākus miljārdus eiro, un eh, tur bija arī ieguldīti Grieķijas līdzekļi. Eh, šeit norisinās spekulācijas ar nodokļu maksātāju naudu, un tie ir cilvēki, kam nav ne banku kontu Šveices eh, bankās vai kaut kā tam līdzīgi. Tie ir vienkārši šie kārtīgie strādnieki. Vācijā viena valdības partija pieprasa atvieglojums nodokļu jomā, bet tajā pašā laikā visi pieprasa, lai Grieķijā palielinātu nodokļus. Un kurš tad maksās šos nodokļus? Man ir bail, ka tie būs jāmaksā tieši tiem, kas tagad knapi var savilkt galus kopā mm, ar savu darbu algu un kādreizējā eksporta čempione Vācija tagad eh, vienkārši piedzīvo sliktus produktivitātes rādītājus, velkas nopakaļ citām uh, ekonomikām. Un tas ir novedis arī pie sociālā dempinga. Uh, Sangrieķu teātri krīze nozīmēja izaicinājumu, iespēju. Ja mēs šeit runājam par izaicinājumiem, ir jārunā arī par likumīgu minimālo algu, tā tad uh, vi, līdztiesīga alga par vienādu darba apjomu apjomu. Mēs pieprasām eh, nodokļu sistēmas eh, harmonizāciju visā kopienas teritorijā, bet, protams, ir jābūt arī harmonizētam regulējumam un finanšu tirgu kontrolei. Ir jābūt arī solidārai un koordinētai finanšu un ekonomikas politikai. Eh, šai politikai ir arī jātiek pavadītai ar sociāliem un ekoloģiskiem mērķiem. Paldies! Lies paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Naiģelam Fēreģam vārds. Eiropas priekšsādātāji ilgi gaidījām šo dienu. Mums teica, lūk, kad mums būs prezidents, mēs redzēsim šo gigantisko, spēcīgo globālo personību. Šis vīrs būs mūsu visu līderis, 500 miljoniem eiropiešu, viņš pārstāvēs mūs visus Eiropas, uz Eiropas skatus. Šis vīrs būs tik svarīgs, ka viņam, protams, maksās vairāk nekā Obamam. Un beigās, ko mēs dabujām jūs? Es atvainojos, bet pēc visas šīs performances, ko jūs te izpildījāt, un es negribu, protams, būt rupšs vai nepieklājīgs, bet atklāt sakot, nu paklausieties, jums ir, es nezinu, tāda žurks karizma, jūs esat tāds, nu nekā no jums nav, un jautājums, kas man šobrīd jāuzdod, tā kā tāds lapi lupat, kas jūs esat? Neviens jūs nezina, neviens Beļģijās, neviens Eiropā jūs nepazīst. Es gribēju vaicāt jums, uh, priekšādātājus, kas tad par jums nobalsoja? Kāda mehānisma ietvaros tad jūs ieņēmāt šo amatu? Nevar būt, ka demokrātiski ievēlēt personu jūs varat būt. Vai tā ir Eiropas demokrātija? Nu, es tiešām ceru, ka jūs esat eh, kompetents un ambiciozs un tā, ka, nu, es, protams, nešaubos, ka jūs vēlties būt par kluso uh, slepkavnieku šeit uh, demokrātijas ietvaros. Uh, Nu, es domāju, ka jūsu amats ir ievēlēšana pretrunā visai šai kopējai nācija demokrātijas e, principam. Bet kopš jūs ieņēmāt šo amatu, mēs redzējām, ka lūk, Grieķija ir nonākusi tādā protektorāta lomā. Un līdz ar to es teiktu, ka jums nav nekādas leģitimitātes šajā amatā. Un esmu pārliecināts, ka runāju lielāko li, britu vairākumu vārdā. Mēs jūs nepazīstam, mēs jūs negribam šajā amatā. Un jo ātrāk jūs atstāsiet šo amatu, jo labāk. Well, said, Mr... Eh, kā jau jūs teicāt, eh, priekšādātāji, jūs acīm redzot, tomēr gribējāt būt rupšs un nepieklājīgs. Zilās kartas jautājums, Daulkungs. Yeah. Farāža kungs, vai jūs piekrītat, ka ir jāīsteno devītais Eiropas kopienu līguma punkts un vienkārši izstāties no Eiropas un tad viss būs kārtībā? Okay, Paldies, priekšsādātājs turpina. Atvainojiet. Kas vēl notiek? Ā, jūs vēlties Šulc kungs atsoties uz reglamentu punktu, lūdzu. Turpina bez mikrofona. Buzekungs, jūsu rīcība man ļoti sarūktināja. Nav pieņemami, ka Eiropas parlamentā politiskās grupas priekšsēdētājs nevien politiski, bet arī personiski apvaino padomus priekšsēdētāju, viņu nosaucot par slapi lupatu. Un ich erwarte, Priekšsēdētāj kungs, es no jums sagaidu ka jūs izteiksiet eh, aizrādījumu par pārkāpumu. Šis cilvēks vienmēr bradā mūsu reglamentu un procedūru ar kājām. Un, Dolu kungs, eh, nav jau runa par to, ka eh, Lielbritānijai vajadzētu izstāties no Eiropas Savienības. Varbūt Fāraģa kungs varētu atteikties no pilnvaras, ja viņam tā riebis Eiropas Savienība un Eiropas parlaments. Paldies, turpina priekšsādātājs. Kolēģi. Tieši kā jau teicu, Fārāģa kungam pirms diviem mēnešiem, un šodien to atkārtoju, šāda veida izteikumi, kas tiek izteikti nomelnojot kādu cilvēku raksturu, nav pieļaujama šeit Eiropas parlamentā. Es ar Farāģu kungu par to esmu runājis jau iepriekš un jau vērs viņu uzmanību uz to, ka šāds apvainojums nedrīkst izteikt Šulc kungs. Varu jums tikai pateikt, ka tāds ir mans darba stils un neko citu arī vairāk nevar izdarīt tur. Proszę. Vai tas ir personīgi rakstura izteikums tagad, Faraģ kungs? Lūdzu. Jums, Šulc kungs, var nepatikt tas, ko es saku, bet lūdzu apsveriet pats savu uzvedību, kā uzvedaties jūs pēc īrijas referenduma. Nē, jūs pateicāt, ka mūsu grupa. Uh, teica, ka mēs atveram durvis fašismam, jūs teicāt, ka mēs uzdarbojamies kā tā grupa parlamenta, kas izskatās pēc Hitlera un viņa partijas reikstāgā. Jūs toreiz pats to teicāt. Tad jāsaka, jūsu argumenti neiztur kritiku. Mister... Priekšādātājs pārtrauc. Faraģkungs, tas nebija personiska rakstura izteikums, es ļoti atvainojos, tas nebija personiska rakstura izteikums. Uh, Un mums ir gal galā jāievēro kārtība šeit zālē un jāievēro Eiropas parlamenta reglaments. Uh, next, Frank. Tālāk došu vārdu Frankam Van Nekem, lūdzu. Frans Van Heke, priekšsādātāji, paldies! Pirmām kārtām gribētu apliecināt, ka mums šeit ir debatas Briselē, Beļģijā, šajā plenārsēžu zālē, un Beļģija bez jebkādiem pārspīlējumiem eh, ekonomiskā kontekstā var teikt, ka Beļģija savā ziņā ir Ziemeļa Grieķija, jo Beļģija pēc Grieķijas un pēc Itālijas seko nākamā. Tā ir augstākais īpatsvars eh, valsts parādam Eiropā. Un viens no iemesliem, kāpēc tas tā ir, ir tas, ka bijušais premjerministrs Ferhofštāts deva savu ieguldījumu šai ziņā. Viņš runāja par kaut kādu veidu kosmētiskajiem remontiem un, pi, un budžeta pie, pieslīpēšanu. Un tāpēc mums te nevajadzētu bļaustīties no piedestāliem. Mums vajag skaidru un gaitu pateikt, ka mēs eh, nevaram atrisināt krīzi, palielinot valsts parādus. Mums jāskatās uz Eiropas vadību, mums jāskatās uz to, kā mēs gal galā beigās atmaksāsim so, šos parādus, jo tieši šāda veida rīcība mūs noved pie krīzes pirmajām kārtām. Mums ir jāskatās uz stabilitātes pakta kritērijiem un izaugsmas pakta kritērijiem. Uh, Un mums jāpiemēro šie kritēriji. Mēs zinām, ka vadībā šobrīd tie paši cilvēki sauc, ka Eiropas Savienībā jāiestājas arī Turcijai. Tas pirmām kārtām nav geogrāfiski reāli, bet tas arī ekonomiski nav reāli, un tas nozīmē, ka Eiropas nodokļu maksātājiem būs atkal jāmaksā šie bargu bargie rēķini par šo ne Eiropas valsti. Mums jāskatās uz to, ka dalību valstīm jāuzņem savas atbildību un saistības. Katrai konkrētai valstī jārisina savas problēmas. Paldies, saka priekšsādātājs. Šobrīd tālāk došu vārdu Korinai Vortmarai Kolai. Priekšsēdētāji Buzēka kungs, Barozo kungs, Van Rompēja kungs. Mums ir ļoti liels prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā šodien. Tāds pats prieks ir visai manai politiskajai grupai. Un es esmu pārliecināta, ka jūs būsiet ambiciozi savā darbā un darbosieties saskaņā ar Lisabonas līguma normām. Un ir patiešām ļoti svarīgi, ka jūs šeit esat ieradies, lai runātu par 2020. gada stratēģiju. Tā ir izšķirīgi svarīga, lai Eiropas Savienību atkal pacelt atpakaļ pasaules līmenī. Uh, Barozo kungs, jūs zinat mūsu prioritātes - zaļa, sociālā tirgus ekonomika šeit ir rakstīta vislielākajiem burtiem. Un, protams, mums ir jāuzlabo arī MVU darbība Eiropas Savienībā, jo tas ir galvenais eh, darba vietu radītājs. Un mēs šeit nerunājam tikai par uh, tirdzniecību un pakalpojumiem, ir jārunā par rūpniecību Eiropas Savienības teritorijā, jāpadomā, kā mūsu nozars padarīt uh, eh, konkurētspējīgas visā Eiropas Savienībā, arī pasaulē pasaulē. Mums ir jādomā par uh, labākiem noteikumiem uh, lauksaimniecībā, lai arī mūsu lauksaimnieki varētu konkurēt visā pasaulē. Mums ir uh, jāsniedz, uh, jāveicina zināšanas, jāveicina ilgtspējīgas stratēģijas un zaļas tehnoloģijas. 2020. gada stratēģijai ir jābalstās uz pienācīga fundamenta, un tas nozīmē, ka exit stratēģija ir uh, jāapvieno ar izaugsmu un jaunām darba vietām. Protams, protams, ir jāsamazina izdevumi valsts sektorā visās dalību valstīs. Priekšsēdētāja kungs, vecajā Lisabonas stratēģijā bija pārāk daudz nereālu mērķu un atklātā koordinācijas metoda arī cieta neveiksmi. Priekšsēdētāja kungs, kā jūs varētu saņemt uh, uzticamas vienošanās, apņemšanās no dalību valstu pusīm, uh, ka tās ir gatavas īstenot Lisēģiju un uh, parakstās zem tās. Mēs, protams, runājam arī par subsidiaritāti. Paldies, paldies par uzstāšanos Vartman Kols kundzei, un tagad uzstāsies Ulas Kogs kundze. Lūdzu, 1 minūte, 30 sekundes. Hmm, Liels paldies priekšādātāji. Saskaņā ar komisijas datiem 8 miljoni eiropiešu dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Es domāju, ka tas nav piedienīgi, to nedrīkstam pieļaut, un tas turklāt ir šķērslis tālākai attīstībai. Un šeit mūsu vidū ir tādi kungi kā Ferēģis kungs, kas lūk uh, pauž savu neiecietību un niknumu par to, ka Eiropa ir krīzē. Un jā, protams, mums ir ļoti svarīgas lietas darāms. Viņam, es domāju, vajadzēja drīzāk ierobežot uzstāšanās laiku, nevis lai viņš te nāk klajā ar kaut kādiem nicīgiem apgalvojumiem, tā vietā, lai domātu par to, kā risināt krīzi. Es domāju, ka mums ir vajadzīga šī stratēģija 2020. gadam un ārkārtīgi svarīgi arī saprast, ko tas nozīmē. Mēs šeit runājam par sociālo hokēziju, par attīstību, kas ir priekšnoteikumi ekonomiskajai izaugsmai. Nu, piemēram, mums nepieciešams veidot ilgspējīgu sabiedrību pārliecināties, ka mums ir līderība jaunu, vidē draudzīgu darba vietu radīšanā. Mums jārisina tās problēmas, ar ko šobrīd sastopamies. Mums jācenšas tutēt Eiropu šajā krīzes laikā. Mums ir vajadzīgs videi, vidē draudzīga vienošanās, tā lai būtu šīs jaunās darba vietas, lai būtu jauna pētniecības pamatprogramma, un tās ietvaros mums jāpievērš jaun, atjaunīgajām enerģijām. Es gribu pateikties komisijas priekšsēdētājiem par tiem centieniem apturēt sociālo atstumtību. Ir jāveicina sociālo partneru loma, jo mēs nevēlamies turpmāk redzēt uh, draudus arotbiedrību kustībai un tam līdzīgi. Šeit kaut kam ir jāmainās. Mums ir no jauna jāatsāk debatas, piemēram, par darbinieku nosūtīšanu, par komandātajiem darbiniekiem, jo citādi iedzīvotāji to sauc par algu dempinga direktīvu. Tātad kaut kas jādara lietas svārdā un nevis jānodarbojas ar personīgiem apvainojumiem. Paldies! Paldies tālākais runātājs uz pusotru minūtu Ekskundze līdz, līdz 2020. gadam vajadzētu pied, eh, mums vajadzētu piedāvāt potenciāli Eiropas pilsoniem jānodrošina ekonomiskā izaugsme tā, kas nāk pa labu Eiropas pilsoņiem un kas nāktu par labu mūsu bērnu nākotnē. Nav šaubu, ka Lisabonas stratēģija izgāzās tad, kad tā centās sevi ietvert pilnīgi visus aspektus. Ar šādu ļoti plašu darbu kārtību zuda fokus un līdz ar to zuda arī iespējas sasniegt tos ambiciosos mērķus, ko noteicām. Līdz 2020. gada stratēģijas efektivitātes vārdā mums nepieciešams mainīt formātu. Jādara tas pilnīgi drastiski. Darbs jākoncentrē uz pāris specifiskām jomām, kur iespējams nodrošināt pamat pamatplatformu ilgspējīgai attīstībai. Ir vajadzīga pilna koplēmuma procedūra, un parlamentam tagad būs teikšana par 2020. gada stratēģiju, lai pārliecinātos, ka šai stratēģijai ir leģitimitāte un pārskatāmība, komisijai un padomē vajadzētu ietvert parlamentu arī turpmākajā darbā pie 2020. gada stratēģijas. Tieši tikpat atklāti un pārskatāmi, e, kā mēs veidojam pilsoņu Eiropu, e, mums ir jāturpina tas darīt, lai mēs cīnītos pret valsts finanšu krīzi, kas šobrīd skar valstis visā Eiropas Savienībā. Visi šobrīd rāda ar pirkstu uz Grieķiju, bet ir arī citas dalība valstis, kas ir izvairījušās no salīdzinošo kritēriju piemērošanas, kas ir arī krāpušās ar finanšu statistikas datiem atklātās koordinācijas metode ir izvērusies par tādu kā izolējošu lietu un par tādu pazemojošu realitāti. Uh, Ta ir nepieciešama brīvība, nes līdzi arī pienākums, un ir pienācis laiks, lai valdības visā Eiropā šo atbildību arī uzņemtos, un lai uztvērtu šo atbildību nopietni, jo problēmas, ar ko mēs sastopamies, pilnīgi noteikti ir nopietnas. Lielas paldies! Tālāk Filips Lambērs. Lielas paldies priekšsādātāji, kolēģi! Piekrītu domāju, ka mums nepieciešams samazināt Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas mērķus ar nosacījumu, ka šie mērķi tomēr paliek ambiciozi. Nu, piemēram, samazināt ekoloģisko pēdu. Mums jādomā par klimatu, nepieciešams atgriezties pie mīnus 20% stratēģijas. Un, jo domāju, ka tādējādi neejam pārāk tālu. Es domāju, ka arī mīnus 30%, ja 30% samazinājums būtu lielāks. Tālāk jādomā par nevienlīdzības samazināšanu. Jā, jāsamazina nabadzības uh, eh, līmenis līmenis līdz 2020. gadam. Nu, piemēram, vismaz par, par 50%. Es domāju, ka tas nebūtu, mm, nebūtu pārāk ambiciozs mērķis. Jānos, jāuzstāda mērķi arī apmācībā un jaunu darba vietu radīšanā. Visām šīm jomām ir jābūt eh, sasniedzam mērķu ietvaros, lai kādu sistēmu mēs arī neizmantosim, un tas ir pilnīgi vienalga. Mums ir vajadzīgi rezultāti. Otrām kārtām šos rezultātus mēs nekādā gadījumā nesasniegsim, ja mums nebūs divi pamat elementi. Sastāvdaļas spēcīgs tirgus regulējums ir viens no tiem, un Rompen rom, rom, Rompuj kungs, te jums jāstrādā pie finanšu tirgus uzra, uzraudzības, un šis jautājums mums ārkārtīgi uztrauc. Un otrām kārtām to, ko teica arī Daula kungs jau. Uh, Dalību valstīm būs jāatsakās no zināmas daļas savas suverenitātes, īpaši fiskālajā jomā. Un es gribētu teikt, ka bez spēcīgas fiskālas e, konverģences mums nebūs iespējams atrisināt publisko parādu jautājumu. Un mēs nevarēsim izveidot nodokļu sistēmu, kas būtu ilgspējīga. Jādomā par arī nodokli finanšu transakcijām. Paldies, tālāk došu vārdu Kejais Vinbernai. Uz vienu minūti. Paldies! Gribēju teikt, ka atbalstu 2020. gada stratēģijas virzienu īpaši šajā ekonomiskās krīzes jomā gribētu mudināt Eiropas Savienību pievērsties salīdzināt savām salīdzinošajām konkurētspējas priekšrocībām un izmantot visus instrumentus, kas tās rīcībā ir īpaši pētniecības un izstrādes jomā, tā lai mēs radītu papildus pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Pirmām kārtām domāju, ka prioritāti vajadzētu piešķirt, piemēram, preču un pakalpojumu tirgus pētniecībai. Vajadzētu ambiciozi pieiet vienot tirgus izveidēji enerģētikas politikas pētniecības jomā. Pētniecība un izstrāde ir jāfinansē gan universitāsēs, gan privātajos uzņēmumos visā Eiropā, tā lai mēs varam būt tam avangardā jaunas ilgspējības tehnoloģiju jomas uh, ziņā. Mums ir jāvērš pret jebkādiem tiešību aktiem, kas savukārt šāda veidā attīstības procesus bremzē. Mums jāuzlabo saiknes ar privāto sektoru un akadēmiskajām aprindām. Mums ir jāpalīdz uh, zināšanu no, nodošanai Mums jāfinansē tālāk. Novatorisms ir jāsamazina administratīvais sloks īpaši mikro uzņēmumiem. Jāļauj maziem vidējiem uzņēmumiem nodrošinātu iepirku, piedalīties iepirkuma procedūrās, līdzdarboties valsts un privātajās partnerībās. Tas būtu sākums. 2020. gada stratēģija ir pievērsusies e, novatorismam. Tas runātā tiek pārtraukta. Tālāk došu vārdu Nikolaus Kontis kungam. Dargie kolēģi! Grieķijā šodien uh, streiko gan valsts, gan privātajā sektorā nodarbinātie. Un uh, jāņem vērā, ka darba ņēmēji ir uh, sarūktināti, viņi ir dusmīgi, viņi ir satrakojušies, viņi ir dusmīgi uz valdību un. Uh, E, padome teica, ka mēģinās pieņemt pasākumus, lai varētu palīdzēt e, vārgākajiem sabiedrības locekļiem, bet mums ir jārunā par solidaritāti, par aizsardzības standartiem, jo stabilitātes un izaugsmas pakts vairāk nedarbojas. Vai mums vajadzētu vienreiz pateikt, ka Lisabona bija milzu neveiksmi? Jūs tagad piedāvājat 2020. gada stratēģiju, kā Lisabonas uh, stratēģijas turpinājuma. Dāmas un kungi, jāņem vērā, ka mēs vēršamies pret darba ņēmējiem, kas ne pie kā nav vainīgi, bet beigās ir galvenie grēkāži. Un grieķi tagad ir grēkāži citu valstu acīs. Mums ir e, jāuzlabo situācija un jāņem vērā, kas notika Argentīnā pirms vairākiem gadiem, kas tāds varētu atkārtoties arī Grieķijā. Un tagad Paksas kungs, vienu minūtu. Gus. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, ir simboliski, ka 20 gadus pēc tā, kad sagruva Eiropu sadalošā siena, mēs runājam par 2020. gada Eiropu. Es gribētu atbalstīt pamat uh, prioritāti šajā stratēģijā nodarbinātību, uh, attīstību, ilgtspējīgu ekonomiku, zināt, zināšanām balstītu sabiedrību. Es vēl gribētu piebilst arī efektīvu energopolitiku un energoapgādes drošību. Tā ir viena no prioritātēm Eiropas Savienības energopolitikā. Mēs runājam arī par energoapgādes diversifikāciju. Mēs neaizmirstam arī tādus projektus kā Via Baltica un Rail Baltica, kas ir svarīgi ne tikai Lietuvai Es domāju, ka šajā jaunajā stratēģijā mums ir jāizvērtē iemesli, kādēļ neka izpildīti Lisabonas stratēģijas mērķi. Mums ir ne tikai jāizvirza reāli sasniedzami mērķi jaunai stratēģijai, bet arī jāizdiskutē eh, pasākumi ar precīziem to izpildus termiņiem. Paldies! Tagad uzstāsies Sosa Vāgner kungs vienu minūtu. Senor presidente, esta crisis creo que es una oportunidad. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, šī krīze ir iespēja virzīties uz priekšu ar apņēmību un pārliecību veidojot stipru Eiropu. Šajā stiprajā Eiropā ļoti iespējams mums uh, būs jādomā par to, kā uzlabot koordināciju, bet viss ir, protams, atkarīgs no tā, ko tad mēs vēlamies koordinēt mums ir jāpārvar paralīze un neskaidrība attiecībā uz uh, dalību valstu valsts finansēm, vēl mēs piedzīvosim lielākas ciešanas, ja nenotiks dziļāka finanšu integrācija un netiks izdotas eiro obligācijas. Mm, šobrīd nav iespējams veikt uh, praktiskus mērķus, mums ir nepieciešama dziļāka koordinācija vadība. dabas problēma. Langenkungs jūs varat nostāties pie mikrofona un tehniskie darbinieki varētu aiziet uz 40. Uh, sēdvietu palīdzēt Langiem kungam. Šķiet, ka nav arī tulkojuma, saka priekšsēdētāji, vai tagad viss ir kārtībā? Wer würde das wagen, Herr Langen? Das Langena kungs. Lūdzu, atgriežieties vietā numur 40 un kolēģi no tehniskā dienesta jums palīdzēs. Langenkungs. Langenkungs kliedz bez mikrofona, nav dzirdams, ko viņš saka. Mēģināsim vēlreiz. Jā, wir haben ein, wir haben ein kleines technisches Problem. Ir neliela tehniskā problēma, visi kolēģi to jau pamanīja, bija pirms tam arī problēmas ar tulkojumu. Nu, pagaidīsim, lai tehniskie darbinieki atrisina šīs kļūmes. Nein, das. Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist am Mikrofon. Nu, Langenkungs, jūs jau tagad varat patrenēties un iestudēt savu runu, un pēc tam ar mikrofonu jums jau sanāks labāk. Nevajadzētu dziedāt, tas noteikti varētu kolēģis samulsināt. Vai ir kādi jaunumi par tehniku? Tiek strādāts, pie tā tiek strādāts ļoti jauki. Mēs tagad nevaicāsim, kādēļ tehnika pēkšņi nobrika, kad ir jāuztais tieši Langena kungam. Langena kungs, vai jūs mēģinātu vēl? Numur 40. Pamēģiniet vēlreiz 40. mikrofonu. Vēlreiz. Jā, skitka, dok, hier, hier Jā, šis mikrofons strādā, saka Langena kungs. Un arī ar tulkojumu viss ir atrisināts. Priekšsēdētājs kundze, kungi, prezidenti, un e, es esmu pateicīgs par to, ka darbojas arī tehnika. Ja mēs vēlamies, lai 2020. gada Lisabonas stratēģija vainagotos ar panākumiem, tai ir jāatšķiras no Lisabonas stratēģijas un tai ir jātiek arī savādāk īstenotai. Un eh, pretrunā iepriekš teiktajam ne jau mērķi bija aplami, vienkārši dalība valsts neņēma vērā savas saistības un noteikumus. Un komisija Barozo kungs bija pārāk gļēva, jūs nebijāt pietiekam drosmīgi īstenojot reformas, īstenojot mērķis, īstenojot piemēroto stratēģiju. Es ceru, ka tagad jūs eh, otrajā sasaukuma laikā visu jūs varēsiet uzlabot, jūs varēsiet atkal ieviest dinamiku, tehnoloģiju Eiropā. Mums nevajadzētu runāt par kaut kādu kapitāla pārdalīšanu, mums vajadzētu sarunāties ar citiem tautsainiecības reģioniem pasaulē un ne jau par to, vai mēs te runājam par kaut kādu jaunu sadalījumu. Mēs vēlamies uh, E, Eiropas Savienībā garantēt jaunu dinamiku. Tas ir galvenais šīs stratēģijas uzdevums. Līdz šim tas ir tikai projekts. Es ceru, ka tas būs labāks par iepriekšējo Lisabonas stratēģiju, jo īstenībā tas, ko jūs mums piedāvājat tagad, ir, e, nu, iešana iemītajās pēdās. Tas nav nekas jauns. Es ceru, ka jaunais Eiropadoms priekšsēdētājs arī mums piedāvās kaut ko jaunu. Mums šī stratēģija ir nepieciešama, lai ietu līdzās pārējiem, lai neatpaliktu. Ir nepieciešams jaunas uh, tehnoloģijas, jauni priekšnosacījumi. Mums ir jāpieprasa, lai komisija būtu koleģiāla un lai tā nedarbotos tikai savās interesēs, komisāra interesēs, bet uzņemtos līdera lomu Eiropā. Eiropā. Protams, jūs varat rēķināties ar mūsu neierobežotu palīdzību un atbalstu tikai tad 2020. gada stratēģija kļūs par panākumiem, bet ja valdības būs gļēvs, tad tā atkal izgāzīsies. Un mums ir jāņem vērā, ka mēs vēlamies būt joprojām uzticami partneri visām pārējām lielvarām. Paldies! Tagad Lefo kungs pusotru minūtu. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze, Borozo kungs, Van Rompuy kungs. Es vispirms gribēju teikt par 2020. gada stratēģiju. Visi ir viensprāts par mērķiem. Mūsu kontinenta problēma šodien ir tāda, ka mēs izējām no smagas krīzes un mūsu ekonomikas izaugsmas rādītāji ļoti vāji vai pat negatīvi. Uh, šeit ir nepieciešama politiska uh, izpratne un ir tādēļ divi mērķi. Pirmais, kā mēs uh, politiski organizējamies. Jums, jūs amatos ir divi uh, politiska atbildība divējādi. Ir nepieciešama politiskā koordinācija, ir jānosprauž mērķi un nepieciešami instrumenti to sasniegšanai, un otrs svarīgs elements, kas ir arī jautājums, lai sasniegtu mērķus, polit, pu, publiskā politikā ir nepieciešams finansējums, un tagad valstīm ar vien lielāks budžeta deficīts ir pieņ, e, un mums ir e, nepieciešams Eiropas kopīgais finansējums. Mums ir jāstimulē ekonomika un kā mēs varam iziet no šīs dilemmas. Un šeit ir divi uh, jautājumi. Kādas uh, pamatnostādnes jūs aizstāvēsiet, runājot par finanšu plānu ar dalību valstīm? Un otrs, kā rosināt inovācijas, lai Eiropas investīciju banka varētu uzņemties lielāku atbildību un arī Eiropai vajadzētu aizņemties uh, un nodrošināt finansējumu nākotnes izaugsmēji? Paldies, nākošā runātāja ir Gulārs kundze, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kundze, priekšsēdētāji. Pēc Lisabonas stratēģijas tagad ir 2020. gada stratēģija, vai ir tikai vārda, vai arī virziena maiņa. Es iepazinos ar jūsu uzrunu neformālajā galotņu sanāksmē. Jūs runājāt par nabadzīgo cilvēku skaitu, par finanšu kapacitātes veidošanu Un man bija tāds jautājums, kādēļ tad jūs nebijāt komisijas priekšsēdētājs pēdējo gadu laikā, jūs būtu varējis daudz ko izdarīt, un tagad jūs sakat, ka krīze jums ir traucējusi strādāt. Protams, katrs var nožēlot grēkus, bet es gribētu varbūt jūs sveikt sirsnīgāk, Rompēja kungs, nekā to darīja mūsu kolēģi, un tieši ar jums mēs rēķināmies, varbūt tas ir paradoks, bet mēs ceram, ka tieši jūs iedzivināsiet vienotu Eiropu, jo jūsu valsts arī ir ļoti eiropeiska un domā par kopīgām interesēm. Un šajā 2020. gada stratēģijā mums nevajag palikt pie vārdiem. Mums ir jādomā par vidējo termiņu globāli, ārpus valstu interesēm pacelties pāri. Uh, un Šobrīd mēs, eh, diemžēl, neredzām nekādas tādas lielas eiropeiskas vīzijas dalību valstīs, drīzāk bremzēšanu. Es uh, gribu norādīt, ka mums ir vajadzīga ekonomiskā un monetārā Eiropa, mums ir jākonsolidē disciplīna un solidaritāte, un ja ir problēmas Grieķijā, tad daļēji tas ir Grieķijas dēļ, un daļēji tas ir arī solidaritātes trūkuma dēļ. Bütikofer kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Jā, ir jauki nospraust skaistus mērķus to katrs eh, dara vecgadu vakarā katru gadu, un tie ir ļoti skaisti mērķi, skaists apņemšanās, bet vai tas ir tikai tāds sprediķis, vai tas kļūst par darba kārtību, tad vajadzētu uzdot jautājumu, kurš, kad, kāpēc un cik daudz ir jāatbild uz šiem jautājumiem. 2020. Eh, gada stratēģija arī pieprasa atbildes uz šādiem jautājumiem. Dola kungs eh, mūsu diskusijas sākumā ļoti skaidri pateica, kāds ir galvenais temats šajās debes debatēs. Mums ir jāatbild, vai mēs esam gatavi atteikties no nacionālās suverenitātes ekonomikas jomā, vai mēs labāk atsakamies no sociālās kohēzijas, no eiro vai no tā, ko mēs esam uzcēluši gadu desmitgažu garumā. Nu, tik dramatiski ir šī alternatīva. Es būtu priecīgs, ja arī mūsu Kristīgo demokrātu partijas biedri teiktu tikpat jaukus vārdus, jo jāņem vērā, ka bieži vien CDU partija ir eh, mētājusies ar šādiem skaļiem apgalvojumiem pakalpojumiem priekšsēdētājs kundze, Eiropadoms priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāji, es pieprasītu, uh, lai nevien uh, padomas priekšsēdētājs šeit ļoti ambiciozi izteiktos un teikt, jā, mēs darīsim to un to, bet gan sastrādātos ar komisijas priekšsēdētāju kungu, darbotos aktīvi, dinamiski un izveidotu kopīgu ekonomikas pārvaldību, kas būtu nevien tāda rokas pieeja, spiešana kā starp Merkels kundzu un Sarkozī kungu, bet gan būtu balstīta uz solidaritāti un koleģialitāti. Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais ir Angurākis kungs. Vienu minūti. Danke, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs uh, apspriežam neformālā samita rezultātus, un jūs jau zinat, ka tagad streiko visi darba ņēmēji Grieķijā. Darba ņēmēji Grieķijā kritizē tieši Eiropas Savienības rezultātus, tās politiku, to, kas notiek gan labējās, gan kreisajās valdībās, kas ir pieņēmušas nepopulārus pasākumus, lai varētu tikai spēcināt monopolu mugurkaulus. Komisija un padome mēģina draudēt darba ņēmējiem visā Eiropas Savienībā, lai tikai gūtu kaut kādu labumu. Un mēs šeit runājam par masu demonstrācijām. Barozo kungs vispār nevienu vārdiņu nebilda par Grieķiju. Ir, um, Streiki, kas tiek organizēti arī citās valstīs, nevien Grieķijā, tos organizē ārotbiedrības, jāņem vērā, ka ir eh, šī ekonomiskā savienība ir kļūst par tādu vienvirzienu ceļu, visi interesējas tikai par monopolu spēcināšanu. Mums ir jārūpējas par darbņēmēju interesēm. Paldies, Borgēzi Kungs, uz vienu minūtu. Chi ha espressa formalmente solidarietà alla Grecia, ma in realtà si è pauž solidaritāti, grib paust solidaritāti Grieķijai, un to mēs it kā daram, bet tāpat laikā mēs esam ieviesuši tādu taupības politiku visā Eiropas Savienībā, kas varbūt nebūtu nenāk pa labi. Van Rompuykungs preses konferencē runāja par domu, ka vajadzētu noteikt gandrīz tādu kā skarbu diktatūru Eiropas Savienībā un piešķirt, vajadzētu piešķirt eh, padomē ar vien vairāk un vairāk varas par Eiropas Savienības dalību valstīm. padomas padomas locekļi ir atbildīgi par ekonomiskajām stratēģijām savā dalībvalstī, tāds noteikts līgumā, un tas tiekot darīts Eiropas Savienības līmenī. Tā ir padome, kam jāspēj formulēt un uzturēt Eiropas stratēģiju. Mēs gribam darboties kā vadlīnijas gribam tikties ar padomus pārstāvjiem katru mēnesi. Tas ir gandrīz tāds imperialistisks idejas, kas tiek paustas. Šeit pa komisijas par, pa koridoriem iet dokuments, kurš tiek, kur tiek prasīts, lūk, lai 80% no Eiropas Savienības parādiem kļūt par Eiropas, eh, Eiropas dalībvalsts parādiem kļūt par Eiropas Savienības parādu. Līdz ar to rodas risks, ka mainīsies ne tikai Grieķija un nu, kļūs par protektorātu, bet tas pats attieksies arī uz visām citām valstīm. Paldies tālāk, Molcer kungs, uz pusotru minūti. Paldies! Tagad Eiropas Savienība ir pieņēmusi pēc Lisabonas stratēģijas, un īstenībā šeit ir eh, nosprausti tādi neskaidri mērķi. Mums vajadzētu runāt par Eiropas Savienības eh, konkurētspēju, mums vajadzētu to garantēt. Mums ir jārunā par to, lai energoapgāda, infrastruktūra eh, kļūtu par realitāti, lai būtu patiešām izglītots darba spēks, lai pie mums neieplūst aizvien jaunas neizglītot migrantu traumas, kas vienkārši atkal nokļūst uh, mazapmaksātā darba spēka rindās. Un jāņem vērā, ka bieži vien uh, kaut kas uh, tiek risināts tieši aiz aizvērtām durvēm. Uh, Krīzes laikos daudz cilvēku ir zaudējuši darbu vai viņi za strādā ļoti mazapmaksātās darba vietās. Tieši tādēļ mums ir jāpadomā par to, kā uzlabot šo situāciju. Un vispārīgi Eiropas Savienība nedrīkstētu būt patvaļīga. Ir eh, tādi reģioni, kas ir ļoti vāji un nevajadzētu Nu, tiem atņemt sniegto finanšu palīdzību. Mums vajadzētu izvērtēt šos nospraustos mērķus, lai tie atkal nenogulstas uh, rakstām gada atvilknē. Mums ir jāveicina arī daudz pasākumu tieši nacionālā līmenī. 2020. gada stratēģija nevar kļūt par konkurences un nacionālā privatizācijas uh, sacensībām. Mums ir par solidaritāti un tikai tā mēs varēsim gūt kādu labumu no globalizācijas sniegtajām iespējām. Paldies, Mauro Kungs, divas minūtes. Grācies, no prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Padomas priekšsēdētāja kungs, varbūt jūs, varbūt nesat vēl plaši pazīstams, kā norādīja Farāģis kungs, bet uh, Es zinu, ka jūsu ideāli ir dziļi sakņojušies Eiropas tradīcijās un kultūrās, un es tos augstu respektēju. Un tādēļ es gribētu kaut ko teikt par jūsu ļoti racionālo uzrunu, salīdzinot to ar futbola pasauli. Jūsu redzējums ir līdzīgs tam, kāds ir spēlētājam, kas ir jās, kam jāsavērt kārtībā komandas spēle. Un varbūt ar Lisabonas līgumu būs pat grūtāk uh, iesist bumbu vārtos un uh, nodrošināt kopīgu spēli. Un jums ir uh, jāuzņemas lielāks risks un uh, jums ir nepieciešama labāka iztēle, radot jaunus spēles noteikumus un nodrošinot uh, komandas uh, cīņas spēju. Un uh, komisija ir tādā pozīcijā laukumā, ka tā var vieglāk iesist vārtus, bet mēs nedrīkstam uh, būt tikai aizsardzībā, domājot par mūsu pilsoņu interesēm. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāuzņemas aktīvāka loma un jāizmanto šī iespēja. Mums visiem kopā ir e, jārīkojas šajos vēsturiskajos laikos un jāpild mūsu vēsturiskais uzdevums. Nākošais runātais ir Lopes Agilārkungs. kungs priek, padoms priekšsēdētāja kungs, jūs runājāt par 2020. Uh, gada stratēģiju, par pēc Lisabonas stratēģiju. Mums ir jārunā arī par to, kādēļ Lisabonas stratēģija ir cietusi neveiksmi. Tās mērķis bija nodrošināt izaugsmi un stabilitāti, bet neveiksmi mēs cietām tādēļ, ka netika nodrošināta ne finanšu, ne ekon, ekoloģiskā, ne uh, sociālā stabilitāte. Mēs veido, esam izveidojuši e, monetāro Eiropu, bet nevis Eiropu, kam ir koordinēta uh, monetārā savienība un mums nav fiskālu uh, līdzekļu, lai to sasniegtu. Mums ir arī vēl jāveido tikai sociālā Eiropa. Nav labklājības uh, strādnieku vidū, uh, arotbiedrību vidū un uh, nabadzīgāko iedzīvotāju vidū. Mēs neesam apmierināti ar pašreizējo modeli, jo tas nav nodrošinājis ne labklājību, ne sociālo kohēziju. Uh, vai jūs šajā galotņu sanāksmē februārī jūs arī domājāt par šiem jautājumiem, par to, kā nostiprināt Eiropu? Mums uh, padomes priekšstādātājs Zapatero runāja par sociālo paktu Eiropā, kas, kam nebūs arī uh, Eh, ekoloģiska un finansiāli ilgtspējīga Eiropa jāveido, lai mūsu sociālais modelis būtu notrošināts vārds Lambert kungam. Kundzēs atvainojos. Paldies, priekšstādātāji kungs. Barozo kungs iepriekš runāja par to, ka mums ir nepieciešama tālējoša stratēģija un um, atsaucās uz dažādiem šīs stratēģijas elementiem. Uh, bet uh, siltumnīcas gāžu emisijas nav nekas uh, tālējoši, tas ir gandrīz vai smieklīgs. Mums vajadzētu iet tālāk, samazinot par 40% līdz 2020. gadam. Šeit ir runa par klimatiem, par resursu pieejamību un par efektīvāku, ar vien efektīvāku resursu izmantošanu. Mēs jau daudz ko esam lasījuši šai stratēģijā, mums viss, kas ir pazīstams, un ekonomikas izaugsme kļūst jau par uh, Uh, mērķi, nevis par rādītāju, un tam tā nevajadzētu būt. Mēs cenšamies atdalīt uh, izaugsmi no transporta, energo patēriņu, un jau sen tā ir atdalīt no darba vietu radīšanas. Un tādēļ nesakiet, ka izaugsmi nodrošinās darba vietas. Mums ir ne tikai jāsamazina nabadzība, bet arī jāsamazina nevienlīdzība, jo uh, Mēs esam uh, redzējuši, ka uh, kas notiek, un mums nevajag pieļaut, ka finanšu institūcijas sagrauj mūsu izvirzītos tālas, tālajos mērķus, un tālāk runās Karas kungs. Uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs, padoms priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs. Es sākumā vēlējos jums pateikties par mums atsūtīto vēstuli es varētu teikt, ka vēstulē atspoguļotos principus un vērtības es varu atbalstīt ar visām četrām. Uh, Es esmu priecīgs, ka jūs šodien teicāt, esat gatavs ierasties Eiropas parlamentā gandrīz katru mēnesi. Ja jūs vēlaties uh, pietuvināt valstu un valdību vadītājs Eiropai, tas ir pareizais ceļš. Lisabonas stratēģija nebija aplama, bet pietrūka politiskās gribas dalību valstīs šos mērķus arī īstenot. Tas ir jūsu pienākums uzlabot uh, dalību valstu koordināciju tur, kur Eiropas komisijas un Eiropas Savienības kompetences nav pietiekamas. Uh, Jūs teicāt pietiekam skaidri, ar vienu tirgu nepietiek. Mēs vēlamies sociālo tirgus ekonomiku. Ekonomiskā un monetārā savienība nav ar to gana. Mums ir nepieciešama politiskāka savienība. 2011. gada budžets mums būs liels izaicinājums, un tajā jau mums vajadzēs paredzēt 2020. gada stratēģijas prasības. 2020. gada stratēģija nav mērķis, tas ir instruments, lai varētu paveikt to, Eh, kas varētu mums palīdzēt izkļūt no ekonomikas un finanšu krīzes. Uh, Protams, ir jābūt labākā koordinācijā gan tautsēmniecībā, gan finanšu politikā, izpētes, izglītības politikā. Mums ir jāuzlabo konkurētspēja, un to nevarēs uh, sasniegt tikai ar ekonomiskiem mērķiem. Tādēļ ir uh, šie mērķi jāizteno dalību valstīs, ir jāizteno Small Business Act, jo tikai tā mēs radīsim jaunas darba vietas reģionos. Un es priecājos par vairākiem faktiem. Priekšsēdētāji kungs, mums ir eh, jā jāvērtē visi pasākumi, kas ir veikti, un jāizvērtē, kā tie ir ietekmējuši reālo tautsaimniecību, nevis tikai banku sektoru. Mums jāpadomā par demografisko attīstību, par sociālajām pensiju sistēmām, un ir neciešams izveidot kopīgu paketi, kur būs gan deficīta procedūras, koordinācija un exit stratēģija, lai tas eh, nekādā ziņā nenonāk pretrunās cits ar citu. Paldies! Un tagad uzstāsies Serkas kungs uz vienu minūtu un 30 sekundēm. Gracias, senjora prezidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies arī Eiropadomas priekšsādātājiem un komisijas priekšsādātājiem. Man patika jūs teiktais, tas bija kā mūzika manām ausīm, un ceru, ka nākamajā nedēļā piedzīvotie vārdi arī sekos šajā pašā virzienā. Mēs sapratām, ko jūs teicām, mēs zinām, uh, ka mums ir vajadzīgs, mums ir nepieciešams būt objektīviem, mums jābalstās uz faktiem tajā brīdī, kad domājam par nākotni. Nedrīkstam izrādīt nekādu ekonomikas šavanismu. Mums jārunā nevaram runāt vienā balsī par iedzīvotājiem, vienā balsī par politiķiem, vienā balsī nu, par dalību valstīm. Ekonomika nav nekāda ierobežojuma. Ekonomika dod mums instrumentus mūsu rokā, bet mēs esam tie, kas nosaka mērķi un nosaka to, kādu mūziku spēlējam. Un mums jālem par ekonomiku, nevis tai jāpieņem lēmumu mūsu iekšā, un mums jādomā par ilgtermiņa stratēģiju, ne tik vien īstermiņa stratēģiju, jo šeit mums jāmācās no pagātnes kļūdām. Mums bija būtiska ekonomiska aizaugsme iepriekš, bet tā pamatojās uz spekulācijām. Netika ņemti vērā taisnīguma principi, vienlīdzīgi sadalījuma principi un tam līdzīgi. Un līdz ar to priekšādātāja kungs, es gribētu paust cerību, ka nākam, nākam nedēļ mums būs ļoti ambiciozs darbu kārtība, kurā runāsim par ilgtspējību un kas ļaus mums apkopot visus ekonomikas, sociālos un, ekon un politikas mērķus par šo sociālo darba kārtību runājot, mums jāizvirsa ļoti svarīgas prasības. Pilsoņiem ir sapņi un pilsoņiem ir arī viņu bailes. Viņi daudz ir palikuši ārpus darba tirgus, daudziem ir ba daudziem bail kļūt par upuriem spekulējošo tirgu augstprātības priekšā. Šie tirgi jau ir, šīs spekulācijas jau ir iznīcinājuši finanšu tirgus un tāpēc mums jāpalīdz viņiem piepildīt viņu sapni, sapņi par kvalit kvalitatīviem darbiem, par piedienīgām algām un mēs nedrīkstam samazināt nekādā mērā sociālos standartus. Paldies, Sarkas kungam, tālāk. Gīgolda kungs, viena minūte. Priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāji kungi, jāsņem vērā, ka Eiropas tautsaimniecības krīze ir tik dziļa, ka šajā situācijā beidzot ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Tiem ir jābūt konkrētiem priekšlikumiem un daudzi deputāti jau tos pietiekam skaidri e, formulēja jāņem vērā, ka mēs no jums pieprasījām kaut ko citu. Jums ir jāizstrādā priekšlikums, kā varētu labāk sadalīt riskus par augstajiem valsts parādiem, lai vienkārši Grieķija nenosmaktu zem smagās procentu likmes. Uh, Va, dariet eh, to, ko pieprasīja ekon komitija, jo tā skaidri norādīja, kā izlīdzināt eh, šos disbalansus. Ne tikai cietušajām valstīm ir jācieš vēl vairāk, ir jāņem vērā, eh, ka visiem ir jāizrada solidaritāte, ir nepieciešama statistika, kas ir uh, uzticama, ir jābūt godīgai konkurencei arī nodokļu jomā. Šie priekšlikumi izskanēja parlamentā, un tas ir jūsu rokās beidzot kaut ko darīt lietas labā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Dīkungs, divas minūtes, lūdzu. Priek Eiropadams priekšsēdētāja kungs, uh, Eiropas komisijas priekšsēdētāja ministru kungi, uh, godātie deputāti. Es uh, gribētu jau uh, teikt, ka jū, vilšanos, ka jūs nestājāties mūsu parlamentu priekšā jau 1. decembrī stājoties amatā, Van Rompuy kungs. Mēs nevaram veidot politiku bez demokrātiju. 2005. gadā demokrātiski Nīderlandes un Francijas tauta nobalsoja pret, un arī citas tautas būtu nobalsojušas pret, ja tām kāds jautā. Tas nenozīmē, ka mēs esam pret Eiropu, bet pret to, ka Eiropa tiek veidot bez mums un pret mums, mūsu gribu. Paldies Angelai Merkelei un, uh, un uh, Sarkozī kungam, kas uh, tagad ir iedzīvinājuši Lisabonas līgumu. Tagad nekas vairs nenotiks bez pilsoņiem un viņu pārstāvjiem. Un arī parlamentam ir jāsaprot, ka nekas nenotiks bez dalību valstīm un dal, uh, to vadītājiem. Uh, Eiropas tauta cieš, jo vairs nesaprot to satricinājums, kas notiek pasaulē viņu acu priekšā. Jums ir jādod jēga, jādod ietvars. Uh, Eiropa nav mērķis, bet gan ir līdzeklis. Mums ir jārīkojas. Kāds ir jūsu redzējums par Eiropas vietu pasaulē, par valdību vietu jūsu Eiropas stratēģijā, ekonomikās pārvaldības jomā un ārējo ārlietu dienesta izveidošanas sakarā? Mēs tautas un valdības meklējam galvu, un jūs esat galva numur viens, nevis divi, un no jums būs atkarīga politika. Paldies, ka esat jūs šeit, jūs esat izcils cilvēks un nebaidieties mums uzticēties, mīliet mūs, arī tauta jūs mīlēs. Tālāk uz vienu minūti ar pusi, koferātīkungs. Grācija, prezidente. Liels paldies, priekšsādātāji. Kad definējam vidēja termiņa stratēģija Eiropas Savienībā, mums jāņem vērā ekonomiskās krīzes ietekme. To, cik ļoti tas skārs šo pasaules daļu, un ne tikai šo pasaules daļu, bet arī vispārējo pasauli. Un redzam, cik ļoti pieticīgi bijuši Lisabonas 2000. gada programmas rezultāti Krīze ir ļoti labi parādījusi, kas notiks ar izaugsmu un nodarbinātību. Un, ja vēlamies uh, mērķus sasniegt tos, par kuriem sapņojam šobrīd, ir vajadzīgi regulējošie instrumenti, kas ļautu pārvaldīt banku sistēmu. Nedrīkstam radīt tāpat laikā negatīvus apstākļus, kas uh, sodītu cilvēkus. Mums jāveic investīcijas novatorismā, pētniecībā, apmācībā un visam pāri, ja vēlamies uh, pāriet uz vidē draudzīgu ekonomiku, tad īpaši vajadzīgs investīcijas, jādomā par iespējamām eiro obligācijām. Varbūt tieši tā mēs varēsim sasniegt savus ekonomikas mērķus. Tie ir galvenie Lisabonas mērķi. Mums ir turklāt vajadzīga arī politika. Tūki atvainojas, ir problēmas ar mikrofonu un nav iespējams dzirdēt runātāju. E infine bisognerà rimodulare ma rilanciare il dialogo sociale. Mums turklāt jāatsāk sociālais dialogs. Tas ir daļa no sociālās kohēzijas. Un jebkādā veidā jāierobežo ilgtermiņu bezdarba radītie draudi. Paldies, kolēģi, nākamā runātāja, kas ir jau dvēra divas minūtes lūdzu. Sí, eh, <clears throat> muchas gracias. Eh. Jā, paldies priekšādātāji. Priekšādātāji Van Rompuy kungs, priekšādātāji Barozo kungs, kur viņš šobrīd šeit ir izgājis no zāles. Jāsaka, ļoti priecājos redzēt eh, jūs abus šeit zālē. Turklāt arī priecājos, ka jūs abi paudāt līdzīgas idejas par to, kas tad ir Eiropas Savienības stratēģijas pamatā turpmākajiem desmit gadiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un man ļoti interesē tas, ko jūs teicāt par šo gaidāmo stratēģiju. Šķiet, ka vispārējās līnijās jums ir vienots viedoklis tam, ka šai stratēģijai jābūt realizējumai, tai jābūt gan ambiciozai, un tā jāturpina izvērtēt ik pa brīdim, tā lai pārliecinātos, ka mēs ejam, ka mēs progresējam pareizajā virzienā. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir, tā ir pati būtiskākā pārmaiņa salīdzinot ar Lisabonas savu, savu laiku stratēģiju. Gribu uzsvērt vienu punktu, un tas ir tieši iekšējais tirgus un Vairāk kā 20 gadu nu jau Eiropas iekšējais tirgus ir, e, ir pastāv, un, e, bet tagad pēc šiem 20 pastāvēšanas gadiem mums joprojām nav viss sasniegts. Mums jādara vēl ļoti daudz, lai nodrošinātu tirgus atbilstīgu funkcionēšanu visos sektoros. Nu, piemēram, atsevišķos sektoros darbojas e, šī situācija, citos atkal nē, nu, piemēram, digitalizācijas jomā. Joprojām ir fragmentācija, joprojām pastāv barjeras, kas sašķeļ Eiropas ekonomiku. Uh, Nepi, var, var veikt apjomu ietaupījumus, bet, lai tas būtu iespējams, mums ir vajadzīgs koncentrēties uz konkurētspējas priekšrocībām un koncentrēties uz izaugsmu un nodarbinātību. Viens punkts, eh, Barozo kungs, mums ir vajadzīga šī politiskā enerģija. Bez politiskās enerģijas mēs nevarēsim sasniegt to, ko vēlamies. Mums vajadzīga līderība. Un tieši jums, abi cienījamie kungi, jums ir jāuzņems atbildība šai ziņā. Un es no savas puses varu teikt, ka rēķinos ar to, ka jūs to arī darīsiet. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tālāk Bulman kungs uz pusotru minūti. Prezidente. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, darbie kolēģi. Es vēlējos ļoti precīzi runāt par diviem aspektiem. Tātad, pirmām kārtām mums jau ir uh, daudzsološa stratēģija 2020. gadam. Tas ir jautājums. Nē, mums šādas stratēģijas nav. Es atbildēšu kādēļ. Uh, Ja komisija vai dalība valstis saka, mēs sākumā uh, veiksim budžeta konsolidāciju un pēc tam rūpēsimies par tautsaimniecību un nodarbinātību, uh, tas īstenībā ir tāds solījums, kas netiks izpildīts. Ja jūs mums neticiet, tad palasiet vakardienas SVF iznākušo atzinumu. Uh, Mēs joprojām atrodamies sliktā situācijā, nav pietiekam daudz investīciju un tā tālāk. Ja jūs vēlaties nospraust konkrētus mērķus nodarbinātības jomā, eh, tikai tad mēs varēsim cīnīties pret krīzi. Otrām kārtām, vai mums ir atbild uz ehm, parādiem, vai mums ir kāda reakcija uz parādiem? Mēs vispār neesam saņēmuši nevienu atbildi. Eh, ir daudz valsts, kas nonākušas sprukās, nevien viena. Ja jūs iepazīstaties ar analītiķu datiem, tad Apmēram puse no Grieķijas parāda ir radusies, ņemot vērā spekulantu darbības, un piecu gadu laikā komisija neko ne, nedarīja lietas labā, neregulēja ne riski ieguldījumu fondus, ne arī dažādas spekulatīvas darbības. Mums ir vajadzīgs īpašs fonds, kas varētu sniegt atbalstu nevien Eirozonas valstīm, kam ir jāpiešķir kredīti, bet arī ārpus Eirozonas. Mums ir jāpiekopja Eiropas politika, un krīze ir jāatrisina tieši tagad. Paldies, Bulmankungs, paldies. Tagad ir Gjorī kungs kundze, kas uzstāsies uz diviem minūtēm, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātās kundze, godātie kolēģi. Kā prezidentūras uh, trio pārstāve, es, jo Ungārija būs viena no prezidējošajām valstīm, es gribētu paust eh, atbalstu šim jaunajam mandātam un saprotu šis, eh, šis uh, saistības Eiropas priekšā Eiropa šobrīd ir krīzē, tā vajadzīga spēcība, stingra roka un vadlīnijas. Nepieciešams pārliecināties, ka Grieķijas lik liktenis nesako citām valstīm. Es saku to kā deputāti, kas nāk no bijušās padomju valsts. Pastāv zināma nevēlēšanās skatīties ilgtermiņā uz jautājumiem. Daudz grib risināt to visu tieši tagad un to līdzi, bet ļaujiet man tagad mazliet parunāt par institucionālo dimensiju. Mums ir jālem par to, kam tad paredzēta jaunā stratēģija kas ir šīs stratēģijas saņēmēji, īstenotāji. Ja mēs domājam, ka šī adresāta ir Eiropas pilsoņi, kurus vēlam pievērst sev, kurus vēlam pārliecināt, ja vēlamies izveidot Eiropu, kas ir spēcīgāka, konkurētspējīgāka, tad mums ir jārīkojas Lisabon, iepriekšies Lisabonas stratēģijas gara, gara virzienā. Nedrīkstam ar debatēm aizstāt reālus darbus. Es ceru, ka politiskajās eh, grupās un komitejā šīs debats turpināsies. Ja runājam par stratēģiju, tad galvenais ir darba vietu rado, radīšana. Tikai tā var veidot jaunu stratēģiju. Mums ir vajadzīgs mazāks prioritāšu skaits, bet vairāk jādomā tieši par koordināciju. Es domāju, ka jāņem vērā šādi punkti. Pirmām kārtām Ja kaut kas nav salūdis, tad nevajag to censties labot. Nevajag arī to mest prom. Eiropas Savienība ir spēcīgāk kopienas politika ietvaros un būtu nepareizi rīkoties pret šo faktu, ja stratēģija būtu pret šo kopējo politiku, ko esam īstenojuši līdz šim. Stratēģija ir jābūt visu pilsoņu interesēs, tai jānāk par labu katram individam, kā arī uzņēmumam. Turklāt mums nepieciešams, lai šī stratēģija atspoguļotu valību valstu realitāti. Paldies! Nākamā runā tā, nākamais runājas Poļamāts kungs. Divas minūtes ar pus kundzes atvainojas. Paldies, priekšsādātāji! Šī tiešām bija fascinējošas diskusijas šodien, kad runājam par 2020. gada stratēģiju. Mēs visi ļoti labi apzināmies, ka februāra Eiropa padomas neoficiālā sanāksmē galvenā tēma bija Grieķija. Uzklausījām valstu un valdību vadītāju teikto, kur viņi teica, ka viņi paldies, dos politisku atbalstu Grieķijai, viņi teica, ka viņi ir gatavi aktivizēties, lai stabilizētu eiro. Un viņi teica, ka pārliecināsies par to, lai Grieķi. Viņi teica, ka Grieķi nav prasījuši finanšu atbalstu no Eiropas Savienības. jo Grieķija atkārtoja vairāk kārt, ka tā neprasa finansiālu atbalstu ne no vienas valsts. Tā nevienam, tā nevienam nav prasījusi, nevienam nav prasījusi samaksāt tās parādus. Nē, Grieķija cenšas tā vietā ierobežot pats savas izmaksas, cenšas to darīt, pamatojoties uz tiem pasākumiem, kas jau tiek izslēgti, un Ferhofštāt kungs tā nav taisnība. Uh, ka šeit ir no, noslēgta jau kaut kāda vienošanās ar Goldman Sachs, piemēram, par parādu uh, nokārtošanu. Nē, šāda vienošanās vēl nav panākta. Bet gribēju vaicāt, kāpēc tad mēs šeit runājam tikai un vienīgi par Grieķiju un Grieķijas valdību, kāpēc tikai viņai lūdzam sakārtot pašiem savu pagalmu, jo līdzīgā situācijā ir virkni citu dalību valstu, arī tām vajadzētu rīkoties. Un to ļoti labi parāda dati. Tātad Grieķijai nav vajadzīgs finanšu atbalsts, Grieķijai šobrīd vajadzīgs kaut kas pilnīgi cits tā prasa no mums kaut ko, kas ir it kā pats par sevi saprotams, ne jau tikai tāpēc, ka tā ir Eirozonas dalībniece, bet tāpēc, ka tā ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Grieķija vēlas saņemt politisko atbalstu, solidaritāti un uzticēšanos, un mums ir jāspēj tā viņai dot. Un mums jāsniedz tāds atbalsts, kas sastāv ne tikai no vārdiem, bet kas ir arī saturiski jēgpilns. mums ir tiešām beidzot arī savu solījumu jāpilda. Mums ir jāsaka, ko, to, ko darīsim, un tad pēc tam tas arī jādara. Grieķija nevēlas kļūt par upuru ne par kaut kādām falšām spekulācijām. Visu, ko Grieķija no mums prasa, ir atbalstu pat to pasākumu īstenošanā, ko tā šobrīd ir izziņojusi. Problēma ir tāda, ka pasākumu, ko Grieķija ir pasludinājusi, šos pasākumus varētu apdraudēt spekulācijas. Un šie spekulātori vēršas te tikai pret Grieķiju, tie vēršas pret visu eirozonu šobrīd. Un mums tāpēc vajadzēs strādāt prat, plecu pie pleca, lai eirozonu un eiro aizsargātu. Paldies, saka priekšādātāji. Es vēlējos visus kolēģis informēt par to, eh, ka mums ir tikai 5 minūtes brīvā mikrofona procedūrā, jo esam jau krietni iekavējuši. Tagad eh, tā tad varēs uzstāties tikai uz vienu minūti un ir 30 runātāji pieteikušies. Tā tad Es jums par lielu sarūktinājumu teikšu, ka vairāk nav jēgas pieteikties brīvā mikrofona procedūrai. Dekastro kundze, uz vienu minūti. Signor Presidente, non posso esimermi dal manifesto. Priekšādātās kundze. Gribēju paust savu nožālu un par visu lauksaimniecības komitejas nožēlu par to, ka nav nekādas atsauces šeit uz lauksaimniecības pārtiks ķēdi un ciklu šai stratēģijai 2020. gadam. Komisija nav pieminējuši šo ļoti centrālo uzdevumu, kas saistīts ar pārtikas drošību, ar pārtikas piegādi izaugsmas un nodarbinātības kontekstā lauku, jo, lauku reģionos. Kā mēs varam nodrošināt vidē draudzīgu Eiropu, ja mēs nesaprotam, ka 45% no zemes Eiropas Savienībā ir lauksaimnieku ziņā? Kā mēs varēsim nodrošināt 30 miljoniem eh, cilvēku iztiku, ja mēs neaizsargāsim viņus? Viņus, kas strādā ar zemi. Mums ir nepieciešams eh, ne tik vien veidot jauns darbs, bet jāaizsargā arī pašreizējās esošās darba vietas. Mums jāpievē, jādomā par bioloģisko daudzveidību, pārteko, ainavu Tie visi ir sabiedrībai ļoti svarīgi aspekti. Spānijas prezidentūra atkārtoja, ka nepieciešams nodrošināt spēcīgu kopējo lauksaimniecības politiku. Esmu nobažījies, no, nobažījies priekšsādātājs kundze par to, ka, ka tas nav atspoguļots kopējā stratēģijā. Paldies, un pēdējais runātājs šajās debatēs ir Jākons Arī kundze. Paldies, priekšsādātāji! Saskaņā ar ķīniešu kalendāru mēs esam nonākuši pie tīģeru gadu, un jāsaka, ka Ķīna šobrīd ir tāds ekonomiskais tīģers. Arī Indija ir milzīgs celtnieci, cel, celtniec būvlaukums. Un viņi ļoti daudz ko, ļoti tālu attīst uz priekšu jaunā ritmā, viņi atvers pasaulē. Bet Eiropas stratēģija 2020. gadam ir nepieciešama kopēja ekonomiskā politika, nodokļu politika, kas ļautu līdzināties šīm valstīm. Mums ir jāidentificē vājās vietas, mums ir jāinvestē novatorismā, pētniecībā. Divi jautājumi. Kas notiek ar šo Grieķijas jautājumu? Kā mēs kontrolēsim līdzīgas situācijas nākotnē? Kā īstenosim līgumus turpmāk? Mums jādomā par stabilitātu un izaugsmu un tajā, šajā darba kārtībā noteiktajiem kritērijiem. Par Lisabonas stratēģiju jāsaka valsts īpaši liela interesi neizrādīja. Paldies! Paldies kolēģiem, eh, un es domāju, ka jums vajadzētu arī atvēlēt to laiku ievērot. Ja jūs runāsiet pietiekami īsti, tad varbūt citi varēs arī izteikties. Pirmais, Marinesko kungs, lūdzu. Domnule președinte al Consiliului, Uh, Paldies, priekšstādātāja kungs, padoms priekšstādātāja kungs. Es, es ar lielu prieku jūs šodien sveicu šajā zālē. Esmu izbrīnīts par to, ka padome tik ātri vēlas pieņemt lēmumu un nemaz nekonsultējas ar parlamentu. Mums ir jāievieš 2020. gada stratēģija, jo Lisabonas stratēģija ciet neveiksmi, bet uh, mūsu acīs nonākušie dokumenti ir tādi ļoti izplūduši un tie nav pietiekami ambiciozi. Jaņem vērā, ka ir demografiskās problēmas, trūkst augstu izglītot, uh, labi kvalificētu darba spēka. Uh, tika mazāk par 2% budžeta aizieta izpētes un attīstības jomai. Tā ir milzu kļūme. Izpēt un attīstību noteikti varētu finansēt pateicoties privātai un valsts partnerībai. Protams, ir jāveido uh, uzņēmēji darbībai veiksmīga gaisotne, lai arī uzņēmēji labprātāk vēlētos uh, naudu uh, ieguldīt izpētē un attīstībā. Uh, Eh, nākamā runātāja lūdzu, paldies. Es izteikšos ātri, lai varētu iekļauties man atvēlētajā laikā. Ir eh, la... Labi, ka šeit ir ieradies komisārs, bet ar sarūktinājumu konstatēja, ka komisijas priekšsēdētājs jau ir devies prom. Lai varētu 2020. gada stratēģiju padarīt par veiksmi, ko institūcijām arī ir savā uh, starpā jāsadarbojas, nevis jākonkurē. Ir jārada jauni instrumenti, bez kuru palīdzības mēs nevarēsim īstenot nepieciešamos pasākumus. Uh, Tāpat ir jāatbrīvojas no nacionālā egoisma. Eh, šis egoisms ir jāpārvērš nacionālā atbildībā visā Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jādomā par harmonizāciju sociālo politiku, bet bez rīcības mēs šos uzdevumus nevarēsim izpildīt. Un mums, protams, ir jāizpilda arī visi ekonomiskie un tautsainīcības mērķi, kas Eiropas Savienību varētu padarīt konkurētspējīgu visā pasaulē. Bart Stāskungs nav zālē debatē. Tad uzstāsies Andrew Dafs lūdzu. Um, miss... Priekšsēdētājs kundze, es priekšsādātāja kungs, es esmu pateicīgs arī jums par to, ka jūs aprakstījāt savus darba uzdevumus. Bet es pilnībā nesaprotu, kādēļ jūs savu darba aprakstu Eh, nu, tā teikt, sašaurināti. Kādēļ jūs nevēlaties atbildēt uz parlamentu uzdotajiem jautājumiem? Es vēlējos lūgt pārdomāt savu pieeju. Kā jūs vērtējat parlamentāros jautājumus? Tāpat es vēlējos atvainoties par Nigela Faradža nepieklājīgo uzstāšanos. Es garantēju, ka vairums britu deputātu pret jums attieksies ar vislielāko cieņu. Paldies! Ähm, paldies! Un tagad uzstāsies Papa Nikolau kungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, pēdējo nedēļu laikā visa Eiropa raugās uz Grieķiju. To teica jau vairāk runātāji. Visā pasaulē valda uh, ekonomikas krīze un uh, ar problēmām sastopas nevien Grieķija, bet arī cits valsts. Tas nav nekāds noslēpums. Uh, tā ir nepieredzētu apmēru krīze un mēs patiešām redzam, ka ir notikušas daudzas nelāgas lietas. Dargie kolēģi! ir jāuzsver, ba Grieķija nav uz bankrota sliekšņa, tā nesagrūs un tā nav pieprasījusi nekādu finanšu palīdzību. Nē, mēs vēlamies politisku atbalstu. Mēs eh, vēlamies just jūsu solidaritāti, šo pleca sajūtu eh, Eiropas monetā, ekonomikas un monetārās savienības ietvaros. Tieši par to ir runa. Paldies, un tagad tikau kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Šī gada sākumā bezdarba rādītājs sasniedz 10% robežu, un, protams, ka budžets nav palielināts. Pilsoņi gaida mm, nekavējušos risinājumus, lai atbildētu uz demografiskajām izmaiņām, klimata pārmaiņām un ekonomisko krīzi. Mums vajadzētu investēt naudu, lai varētu garantēt nodarbinātību, uzlabot infrastruktūru, transportu jomu, ekonomisko uh, jomu un tā tālāk. Ir nepieciešama ilgspējīga enerģētikas stratēģija, ir jābūt modernai un drošai transporta infrastruktūrai. Mums ir jāinvestē vairāk līdzekļu energoefektivitātē, ir jāuzlabo ēku sanācija un, protams, arī e, ir jāpadara mūsu rūpniecība zaļāka. Ir jārada vairāk miljonu jaunu darbu vietu līdz 2020. gadam. Mums ir arī jāmodernizē mūsu rūpnieciskās iekārtas Eiropas Savienībā, nevis tās jāpārceļ uz e, citām nomaļākām vietām ārpus Eiropas Savienības robežām. Protams, ir arī jāreformē sociālās sistēmas, lai eh, cilvēki varētu sev nodrošināt pienācīgs dzīves standarts. Paldies! Uh, Paldies! Turpin priekšsēdētājs, esam beiguši diskusijas. Tagad uzstāsies Šefkovičs kungs no komisijas. European... Priekšsēdētāji kungs, uh, godātie deputāti, Eh, Barozo kungam vajadzēja doties ātrāk prom, jo viņam bija citas saistības, eh, šī sēde iekavējās un viņš nevarēja vairāk ilgāk uzturēties zālē, bet eh, Barozo un komisijas kunga vārdā es tagad teikšu savu runu. Vēlējos pateikties visiem par šīm fascinējušām debatēm, par interesantajām domām, kas tajās izskanēja, par entuziasmu un enerģiju, par to dinamiku, ko es jūtu jūsu vidū. Jūs esat gatavi atbalstīt 2020. gada stratēģiju bez jūsu atbalsta, tā ne, nekļūs veiksmīga. Komisija būs apņēmības pilna īstenot 2020. gada stratēģiju. Mēs vēlamies radīt jaunas darba vietas, iznīcināt nabadzību, iznīcināt problēmu pašā tās saknē. Es jūs, jums varu garantēt, ka mēs esam guvuši mācību no tām neveiksmēm, ko piedzīvoja Lisabonas stratēģija. Tādēļ mēs koncentrēsim savu uzmanību uz mazāku mērķu skaitu. Tas noteikti varēs uzlabot pārvaldības struktūras. Mēs ar pateicību uzklausījām jūsu ienākumu ieinteresētos viedokļus, mūs iedrošināja tas, ka eh, padome ir gatava darboties ātri. Uh, bez uh, vilcināšanās. Jāņem vērā, ka situācija ir mainījusies, un pirms pieciem gadiem, kad mēs runājam par Lisabonas stratēģiju, tā bija pilnīgi atšķirīga. Lai padarītu vairāk, ir jāsadarbojas gan uh, vietējā, gan reģionālā līmenī. Mums ir jāsadarbojas ar gudrākajiem prātiem no Eiropas Savienības dalību valstīm, lai viņi šo uzdevumu neuztvērtu kā kādu administratīvu formalitāti, bet gan kā reālu iespēju mainīt dzīvi savās valstīs un reģionos. Godātie Eiropas parlamenta deputāti! deputāti, es lūdzu jūs palīdzību šajā uzdevumā. Uh, Eh, nemēģināsim izcīnīt konkurenci starp institūcijām, būsim solidāri un eh, nāksim klajā ar konkrētiem rezultātiem. Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija uh, ir balstīta uz pīlāriem. Mēs vēlamies balstīties uz gudrāku, iekļaujošu un zaļāku ekonomiku. Protams, ir jāizteno elastīgas iniciatīvas, kas ļaus novērst deficīts un trūkums, kas joprojām uh, rada šķēršus Eiropas ekonomikas līdzīgs uzplaukumam. Mēs vēlētos vairāk koncentrēties uz uh, profesionālo akadēmisko apmācību, uz izglītību, lai darba spēks Eiropā būtu pietiekam konkurēt spējīgs un augsti kvalificēts. Tieši tādu darba spēku mēs esam pelnījuši. Mēs, protams, vēlamies iedzīvināt arī uh, izaugsmas un stabilitātes pakta principus, jo tikai tas piedāvā uh, Uh, veiksmīgu risinājumu mūsu ekonomikas uzplaukumam. Šodien daudz runāja par Grieķiju un ir vienprātība, ka Eirozonas dalību valstis rīkosies koordinēti un uh, nekavējoties, ja tas būs nepieciešams, lai varētu garantēt uh, stabilitāti Eirozonā. Komisārs ļoti cieši sadarbosies ar Grieķijas amatpersonām, lai varētu rekomendācijas īstenot pēc iespējas ātrāk. Mēs, protams, varētu lūgt arī palīdzību no SVF un ECB tieši tāda tehniskas dabas palīdzība, kas Grieķijai ļautu ātrāk nostāties atpakaļ uz kājām. Mums ir nepieciešama arī finanšu stabilitāte Eirozonā, mums jādomā tieši par to, kā stiprināt solidaritātes ar Eirozonas valstīm, arī ECB ir gatava piedalīties šajā darbā un ir jārada Eiropas Savienības ietvers, lai šīs darbības labāk varētu koordinēt. Un Grieķijai Eh, noteikti ir jāveic nepieciešamie pasākumi, jāizteno reformas, lai eh, situācija atrisinātos pēc iespējas ātrāk. Mēs esam eh, gatavi īstenot 2020. gada stratēģiju un palīdzēt Grieķijai. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Tagad došu vārdu Eiropadoms priekšsēdētājam Rompēkungam, lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, man bija liels prieks par šīm debatēm, par to, kā pieņēmu jūsu uzaicinājumu šeit ierasties pašā 2020. gada stratēģijas sākuma posmā, jo mēs tiešām esam tikai diskusiju pašā sākumā. Uh, Mums bija diskusija 11. februārī, notiks uh, mārta beigās uh, pavasara Eiropadomes sanāksme un 2020. gada stratēģija nodarbinātība ekonomikas izaugsmē tiks apstiprināta jūnija beigās. Līdz ar to mums būs uh, pietiekam daudz laika to izdiskutēt un vienoties par pasākumiem. Man bija prieks dzirdēt jūsu atbalstu, jūsu tālējošos mērķus un es arī man bija prieks dzirdēt, ka jūs arī atzināt, ka ir nepieciešams steidzami rīkoties, un es nemaz neizteikšos par šiem nevājošiem izteikumiem, kas izskanēja. Runājot par ekonomiku, es nošķiru trīs periodus. Pirmais periods ir tāds, kad mēs vēl cenšamies uh, Uh, pārdzīvot uh, finanšu krīzes un tās um, seku ietekmē citiem vārdiem runājot. Uh, es gribu paskaidrot citos vārdos nekā te izskanēja šeit. Es gribu runāt arī par pozitīvām lietām Eiropas Savienībā, jo ir arī pozitīvi notikumi bijuši pēdējā laikā. Mēs izdarījām secinājumus un uh, Um, mācījāmies no 30. gadu pieredzes. Tagad mēs esam gadu jau pēc lielās krīzes un, un 2010. gadā šobrīd jau lielākajā daļā dalību valstu ir pozitīvi ekonomikas rādītāji. 30. gados tā tas nebija. Krīze sekas bija jūtams līdz 3, uh, eh, gad, desmit gadas beigām. Kādēļ tas tā ir? tādēļ, ka mēs esam veikuši pasākumus, lai glābtu finanšu institūcijas, ne jau tādēļ, ka mēs tās mīlam kā tādas, bet bez tām ekonomikas funkcionēšana nav iespējama. Mēs īstenojām saprātīgu monetāro politiku. Mēs inicējām uh, likviditāti ekonomikā, kas uh, savulaik netika darīts pirms 50 gadiem. Uh, mēs esam izveidojuši uh, eh, monetārās stabilitātes zonu Eiropā. 30. gados notika sacensību devalvācijas jomā. Mēs veicām arī, uh, izmantojām budžeta deficīta ekonomikas stimulēšanai, kas, protams, bija riskanti, bet mēs nedarījām tā kā 30. gados, kad par visiem uh, visiem spēkiem tika panākts budžeta līdzsvars. Un pateicoties mūsu veiktiem pasākumiem, mēs esam saglabājuši mūsu iekšējo tirgu. Protams, viss nav ideāli, ir daudz kas jādara, bet mēs neatgriezāmies 30. gadu protekcionismā. Un mēs esam tātad arī daudz ko mācījušies no šīs pārdzīvotās krīzes. Un pateicoties Eiropas Savienībai, G20 tika izveidots, un mēs uzņēmāmies iniciatīvu veidot šo pasaules pārvaldības iedīgli. Tā ir pirmā reize, kad lielvaras gan uh, vecās, gan uh, jaunu radušās lielvaras vienojās, lai veiktu kopīgus pasākumus. Un Eiropas eh, Savienībai nevajag vienmēr eh, pārmest, ka tā tikai aizstāvās, mēs veicam arī pozitīvus soļus. Un tagad mums ir jādomā par šo eh, izējas stratēģiju. Ir uh, Uh, jārod līdzsvars starp uh, pārāk ātru budžeta atbalsta pārtraukšanu un tai pašā laikā uh, vidējā termiņā atgriezties pie budžeta sabalansētības. Mums ir arī jādomā par to, kā finansēt mūsu sociālās aizsardzības sistēmu, veselības aprūpas sistēmu, un tāpat mums ir jādomā par par stabilitātes un izaugsmes pakta ievērošanu. Mēs nevaram tūlīt atgriezties pie sabalansēta budžeta, bet mums tas ir jādara soli pa solim. Vispirms eh, nonākot pie 3% līmeņa un pēc tam pie bezdeficīta budžeta. Un mums ir jāīsteno saprātīga vieda politika. Tagad par Lisabonas stratēģiju. Mēs zinām, kādi ir tās trūkumi, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst finanšu ekonomikas krīzi, kura pilnībā uh, izjauca Lisabonas stratēģijas īstenošanu. Bet, protams, ir arī trūkumi, un tos mēs visi labi zinām, par tiem šeit nerunāsim. Bet tai mums jāapzinās, ka ir nepieciešams veikt plašas tālējošas reformas gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī un būs jāizdara izvēle attiecībā uz budžetu. Un eh, tādēļ arī šajos eh, secinājumos vēstulē, kas jums ir izplatīta, mēs gribam sasaistīt diskusijas par budžetu, uh, pa stabilitātes pakta ietvaros sasaistīt ar ekonomiskām reformām. Un, uh, teiksim, ja ir uh, nepieciešams stimulēt zinātnes un tehnoloģijas attīstību, tad par to ir jādomā gan dalību valstu budžetos, gan Eiropas Savienības finanšu plānā, un šeit ir jāizdara izvēle budžeta jomā. Vēl viens secinājums attiecībā uz izvēli, ko mēs Lisabonas stratēģijas jomā, nevienmēr izvirzītie mērķi ir tādi, uh, tādi elastīgi mērķi, bet uh, varbūt šie mērķi ir ļoti stingri un uh, imperatīvi. Ja ir nepieciešams veikt reformas, ir ne tikai prasība pret, pēc reformām, bet arī tās ir jāīsteno. No šeit, uh, šajā namā, tiek plasī, prasītas stingras, plašas reformas Eiropas mērogā, bet es gribu redzēt arī, kādas ir uh, šīs reformas katrā valstī. Ne jau tikai Eiropas Savienība kā tāda šīs reformas īstenos. Mēs varam rosināt, mudināt tās virzīt, bet uh, daudzas reformas ir jāveic dalību valstīs uz vietām. Un tādēļ ir nepieciešama politiskā griba, lai īstenot šīs reformas. Un tieši politiskā apņēmība ir vissvarīgākā. Dažkārt vajag vairāk tā, saistošu pasākumu. Mums ir jāizsver šie priekšlikumi, man ir daudz priekšlikumu, bet pat runājot par stabilitātes paktu, kur ir daudz saistošu pasākumu iekļauts, arī tas nespēja sākt pie kārtības atsevišķas valstis. Metode nevar visu atrisināt. Metode bez politiskas apņēmības neko nevar panākt. Un runājot par ekonomikas stratēģiju. Uh, Es saprotu, ka ir tādi, kas aicina uz uh, saistošākiem pasākumiem, bet ekonomikas vadlīnijas uh, Lisabonas līgumā to neparādz. Ne jau es esmu sarakstījis šo Lisabonas līgumu, citi to ir sarakstījuši, bet nav paredzēts nekādas sankcijas, nekāda negatīva pasākuma attiecībā uz tiem, kas nepilda ekonomikas vadlīnijas. Palasiet 121. Eh, pāntu un jūs paši to sapratīsiet par politisko apņēmību gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī. Tas ir, tā ir izšķiroši svarīga, bez šīs apņēmības nekas netiks panākts. Un visbeidzot par Grieķiju. Es domāju, ka mēs esam devuši pareizo signālu par to, uh, ka Grieķijas valdība ir jāuzņems atbildība par situācijas risināšanu. Šī situācija ir ļoti sarežģīta un ir jāveic uh, drosmīgi tālējoši pasākumi. 11. februārī mēs norādījām, ka ja nepietiek ar pašreizējiem pasākumiem, lai samazinātu deficītu pa 4%, 2010 gadā tad jāveic vēl citi pasākumi. Mēs esam gatavi veikt uzraudzību ne tikai Eiropas komisijas līmenī, bet arī ar Eiropas centrālās bankas atbalstu un pat piesaistot starptautiskā valūtas fonda ekspertus. Līdz ar to mēs esam skaidri iezīmējuši, noteikuši atbildības aspektu bet, ja ir nepieciešams, ir arī solidaritātes elements pieejams. Grieķija ir paziņojusi, ka tā nevēlas to izmantot pagaidām, bet mēs devām divus signālus par atbildību un uh, signālu par uh, solidaritāti, ja tas būs nepieciešams. Protams, ir jāizdara secinājumi par to, kas ir noticis Grieķijā pēdējo gadu laikā. Varbūt arī Eiropa zonā kopumā ir jārīkojas proaktīvāk attiecībā uz datu vākšanu, ne tikai attiecībā uz politiku. Šī krīze bija arī izaicinājums mums par a, rosinot pastiprināt koordinācijas politiku. Katra krīze ir izaicinājums. No katras krīzes mums ir kaut kas jāmācās, un arī no šīs krīzes mēs mācīsimies, kā mēs mācījāmies no 30. gadu krīzes. Arī tagad mēs esam mācījušies no uh, šīs finanšu krīzes, ka nepieciešams vairāk regulējuma, uh, prēmiju kontroles un vajag stingrāku banku politiku īstenot, un arī mēs mācīsimies no Grieķijas pieredzes un citu valstu pieredzes. Kolēģi, nobeigumā es gribu teikt, ka es sajūtu šādus pašus mērķus, politisko grību attiecībā uz ekonomisko stratēģiju un politiku, kas ir samērojama ar tām grūtībām, kas šobrīd stāv mūsu priekšā. Un šeit ir runa ne tikai par vienas vai, viena vai divu cilvēku atbildību, šeit ir runa par kolektīvo atbildību visām Eiropas Savienības institūcijām, visām dalību valstīm, jo pretējā gadījumā mēs nespēsim glābt mūsu sociālo modeli un mēs zaudēsim mūsu uh, vietu pasaulē. Un tieši ar šādu domu es uzklausīju šodien un turpināšu savu darbu arī turpmāk. Paldies! Much, a... Uh, Paldies, priekšsādātāji. Jā, patiešām bija liels prieks jūs dzirdēt. Priecājāmies, ka jūs varējāt būt šeit plenārsēdē. Grieķijā mums ir teiciens uh, par cilvēku, kas uzņems jaunus uh, jaunus un grūtus pienākumus. Tas nozīmē, ka viņam jā, teiciens ir tāds, ka nu, tam cilvēkam jābūt zels galvā, respektīvi tam jāspēj laist gar ausīm visādi nieki un jāspēj darīt būtiskas lietas. Un liels paldies par to laiku, ko, jums velti, ko jūs veltījāt mums šo pēcpusdienu. Dārgie kolēģi, tagad būs komisijas vicepriekšsēdētājas paskaidrojumi par ANO cilvēku tiesību padomas sanāksmi Ženēvā no 1. līdz 26. martam. Tagad padomas vārdā